Good morning to you all. Labrīt, kolēģi. Citizens, we are starting the meeting. Sāksim sanāksmi. Primo punta all'ordine del... Pirmais darba kārtības punkts par koordinatoru sanāksmes rezultātiem. Koordinatori ir lēmuši vienprātīgi īstenot šīs steidzamības procedūras attiecībā uz līgumraksta 13.75.13 13 un 16.66.2013. Tad, nu, biroji arī steidzami paredzēs uh, datumu šo līgumrakstu izskatīšanai. Uh, Tālāk par 16. decembra sanāksmes darba uh, programmu koordinatori ir apstiprinājuši apst lēmumu, kas jau arī tika apstiprināts rakstiski eh, pagājušajā nedēļā. Kamēr, tas, kamēr atkal par uh, janvāra sanāksmes darba kārtību tā tiks izsūtīta, pēc tam apstiprināta rakstiskā procedūrā koordinātori arī lēmuši grozīt, kā to lūdza kolēģi Bosināro un Jārkungi. Grozīt rekomendācijas par divām līguma rakstiem. 316, 2013 uh, un 408, uh, 2013. Un uh, prezidentūra arī ir ziņojusi Pie punkta citi jautājumi, tad paziņojumi un dokumenti arī pašlaik tiek izdalīti, un arī tad kolēģi var iepazīties ar šiem dokumentiem. Apstiprinām arī lēmumu par 16. decembra sēdes darba grupu un koordinatori vairākumā ir apstiprinājuši šo uh, darba grupas uh, eh, sēdzi. Zanāks kundze vārds. Es gribēju runāt par šīs dienas darba kārtību. So, chiudiamo allora. Labi, tad šo punktu noslēdzam. Nākamais punkts - darba kārtība, šīs dienas darba kārtība, kur tiek paredzēts galvenie punkti izskatīt uh, ziņu, uh, ziņojumu par misiju Galīcijā izskatām līguma rakstus par ārējām robežām un ārējo robežu Uh, kontrolēm veterinārijā jomā, daži līguma raksti, kas attiecas uz uh, uh vidas aizsarg pasākumiem Valencijā, Spānijā. Tad ir arī um, pa, uh, līguma raksti par likumdošanas atbilstību, par būvniecību Kiprā un to iespēju neatbilstību Eiropas Savienības patērētāju aizsardzības noteikumiem. Tālāk lūguma raksts par iespējamiem arī konkurences noteikumu pārkāpumiem Grieķijā un arī pirmā viedokļu apmaiņa par gada ziņojumu par lūgumu raksta komitejas darbību 2013. gadā. Referents Valēsa un tad arī līguma raksti pret uh, diskrimināciju zemes iznomāšanu Francijā. Tālāk ir piedāvāts uh, mainīt skatu skatāmos uh, darba kārtībā punktus, proti dar... mēs sāksim 3, 4, 5 punktu skatīšanu, tad, tad uh, pēc tam pārējām pie 11, pēc tam 6, 10, 7, 8, 9, 12. Tad arī pārredzam arī lī, 11. līguma raksta, 7., 8. un 9. līguma rakstu autoru klātbūtne. Citu paziņojumu nav par darba kārtību. Tad vārds Dānoks kundzei lūdzu. Thank you, Chia. Paldies priekšsēdētāji. Mans priekšlikums ir izņemt no šīs dienas darba kārtības sasto punktu. Un tas ir ziņojums par faktu vākšanas uh, vizīti Galīcijā. Lieta tāda, ka mums nav grozījumu tulkojumi, rakstiskie tulkojumi, kā es varu izskatīt grozījumu, ko es nesaprotu, diemžēl. Es nesaprotu spāņu valodu, nezinu to. Un, eh, kā es teicu, nav pieejams tulkojums valodā, ko es saprotu. Tātad runa ir par grozījumiem šim ziņojumam. No otras puses, attiecībā uz aprakstošo daļu, tā Mm, tika iesniegta, tātad pēdējā versija tika iesniegta novembrī, pirms komiteja bija saņēmusi AFCO komitejas vēstuli. Tātad to rakstīja AFCO komitejas priekšsēdētājs Kamas Kasinī kungs, un tur bija paskaidrots, kāda Kādai jābūt balsošanas kārtībai balsot par ziņojumu par faktu vākšanas vizīti Galīcijā? Tā tad aprakstošā daļa šobrīd ir pretrunā šiem ieteikumiem. Angelika Vertman un es, tātad mēs esam divas delegācijas loceklis, mūsu delegācija bija trīs eh, cilvēku sastāvā un mēs eh, divas gribas, gribam iesniegt aprakstošo daļu, kas atbilst vairākuma viedoklim, nevis uh, mazākuma viedoklim. Tātad ir divi dokumenti šobrīd, ko iesniedz Vertmans kundze un Ždanaka, un otrs dokuments, ko iesniedz Filips Bulons. Uh, Un balstoties uz AFCO komitejas uh, rekomendācijām, mēs būsim gatavs iesniegt uh, šo aprakstošo daļu par uh, faktu vākšanas vizīti. To mēs izdarīsim uz nākošo sanāksmi, jo nebija to iespējams līdz šim izdarīt, jo vienīgā sanāksme par šo aprakstošo daļu bija vakar, un mēs nevarējām panākt vienošanos šai sanāksmē. Mums ir jāpanāk vairākuma viedoklis Tātad šī lieta ir jānoskaidro. Tātad mans priekšlikums, saka Danuks kundze, ir atlikt sesto punktu, izņemt to no šīs dienas darba kārtības un atlikt to līdz nākošajai sanāksmei. Paldies, jānoslēdzam diskusijas par šo punktu. Komiteja un koordinātori jau par to runājuši un arī vairāk kārt balsojuši. Līdz ar to es nedomāju, ka tagad būtu nepieciešams atvērt diskusijas. Uh, Bet, nu, pēc Danuks kundzes priekšlikuma aicinu izteikties kā arī komitejas locekļus, kāds ir jūsu viedoklis, kurš ir par un kurš var atbalstīt lūgumu uz vēlāku laiku nosūtīt dis, uh, pārlikt diskusijas. Čičester kungs. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Es nerunāju par šo jautājumu koordinātoru sanāksmē, bet es gribētu atbalstīt Vērtmāns kundzi un Ždanok kundzi, a, kuras ierosina atlikt punktu izskatīšanu. Labi, kurš ir par, uz atlik, par atlikšanu? 1, 2, 3 e 4. Chi è contrario? Kurš ir pret atlikšanu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi 9. 9 pret, kurš atturas? No one. Neviens. Labi, Visinēra kungs. Paldies. Quindi, dieci kontra. Desmit pret atlikšanu, četri par atlikšanu, neviens neaturas. Tiek noraidīta Ždanoks kundas lūgums. Lēmums par darba kārtību ir apstiprināts. Tālāk trešais punkts darba kārtībā. Esam uh, izdalījuši. Informācija par komiteju, tātad B pielikumu par uh, līguma rakstiem, kas ir jānoslēdz. Esam izlījuši šos dokumentus. Sīti paziņojumi nav no manas puses, tad, ja iebildumu arī nav, tad uzskatu, kā varam noslēgt arī šo daļu. Un varam pāriet pie nākamā punktā kā jau ziņoju un kā ir apstiprināts, tad tas ir 11. punkts. Tātad lūgumraksts 0338 līdz 2012, ko iesniedz Grieķijas valsts piedrīgais Georgios Flores par Eiropas Savienības tiesību aktu konkurences jomā iespējam neievērošanu no Grieķijas konkurences komisijas puses. Klātesot lūguma raksta iesniedzējam, viņam tad arī dodu vārdu, lūdzu jums ir piecas minūtes, Floras kungs. Šim. Uh, esteemed ladies and gentlemen, members of the European Parliament. Dātie dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, mana konfrontācija uh, ar konkurences komiteju uh, turpinās jau vairākus gadus, kopš 2011. gada mēs iesniedzu sūdzību par, uh, par kārt dzelzteli un to, ka Grieķijas patērētē maksā pārāk augstas cenas par uh, grāmatām svešvalodās. Es arī iesniedzu sūdzību lūgumu rakstu komitejā, kura atzina, ka man ir taisnība 2001. gadā. 2009. gadā konkurences komiteja investēja manā triebās 2090. gadā, nosakot 30 miljonu eiro sodu par pārkāpumiem, ko es it kā esmu izdarījis 2001. gadā, pirms astoņiem gadiem, kaut arī mana sūdzība bija pamatota. Pēc tam es iesūdzēju konkurences komiteju tiesā un uh, 2013. gada jūnijā Eh, tiesa eh, pieņēma galīgo lēmumu un noteica, ka man ir pienāks kompensācija, jo manas lietas izskatīšana kavējās četrus gadus. Bet Tur, bet par to jau šodien nav runa. Šī e, lieta, par ko e, lūgumrakstu komiteju šodien izskata, ir ļoti svarīga detaļa, un kā mēs zinām, detaļas dažkārt ir ļoti, ļoti svarīgas, jo tagad šis kartelis uh, tiek attaisnots, kaut arī viņi ir izdarījuši pārkāpums. 2006. jūlijā Grieķijas konkurences komiteja eh, saņēma 140 lapušu garu um, dokumentu par šī kārteļa darbību, bet procedūra tika apturēta 2009. gadā tādu apsvērumu dēļ, kas nav saistīts ar ar šo lietu, bet pēc tām konkurences komiteja nāca klajā ar jaunu paziņojumu par šo lietu un apsūdzības negodīgā komerc praksē tika atcelts, kas mūs pārsteidza. Mēs konstatējām, uh, kad eh, konkurences komiteja bija ņēmusi 2006. gadā apsūdzēto iesniegtās vēstules, tas ir 5 mēneši pēc rekomendāciju apstiprināšanas. Un šajās vēstulēs bija it kā konstatējama naidīga attieksme, ko izrāda viens uh, tirgotājs pret otru. Uh, bet nav nekādu pierādījumu, ka šīs vēstules ir īstas, ka tās nav viltotas pēc konkurences komitejas 2006. gada lēmuma. Un tagad balst konkurences komiteja uzskata, ka šīs vēstules ir īstas un no eh, šī lēmuma ir svītrota ļoti būtiska daļa. Un 2006. gada konkurences komitejas lēmums atzīst, ka šie divi tirgotāji ir izveidojuši nelikumīgu kārteli. Bet pēc tam uh, it kā uh, tiek iesniegts vēstules, kuras it kā pierāda, ka ir bijus, bijis konflikts šie, starp šiem abiem tirgotājiem, un tādēļ šis, um, šis uh, šīs apsūdzības kārteļu veidošanā tiek atceltas balstoties uz šādām vēstulēm. Šāda prakse ir kļuvusi par precedentu jebkuram citam kartelim. Tagad jebkurš uzņēmums, kurš var ap, ir apsūdzēts karteļu veidošanā, var iesniegt viltotas vēstules, nepierādot to patiesumu, un apsūdzības tiek atceltas. Tagad var apgalvot, ka pie, ir lieta par uh, mācību grāmatām svešu valodā, kad šādi pierādījumi tika atzīti par pieņemamiem, tādus var izmantot arī citās lietās. Ir nosūtīta vēstule premjerministram un parlamentam 2012. gada aprīlī. Šī vēstule ir iekrauta jūsu dokumentos, un Nīdis kungs, kas ir um, premjervietnieks, raksta grieķu valodā Uh, līdztekus jau minētajiem faktiem. Šī uh, nu, attieksme pret Floras kungu ir dīvaina. Uh, parlamenta izmeklēšana par a, svešvalodu grāmatu karteli a, a, norāda, ka balstoties uz šīm a, vēstulēm, kuras it kā pierāda konfliktu starp abiem uzņēmumiem, ir atcelta apsūdzība. Tas ir kļuvis par bīstamu precedentu, jo šī vēstulēm nav norādīts datums, ir grūti pārbaudīt to autentiskumu, un balstoties uz šādiem pierādījumiem tiek atcelta apsūdzība vai tad tiešām arī attīstības ministrs un citi Grieķijas valdības pārstāvi ir uh, traki, ja viņam tomēr mūs atbalsta? Commission. Paldies, un komisijas varētu darīt vēl Kaimiņlūzos. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labrīt visiem. Ceru, ka varat mani dzirdēt. Mēs esam šeit, lai skatītu lūgumu raksta autora lūgumu par lietu, kuri skatīs Grieķijas konkurences komisija. Un vēlos norādīt, ka lūguma raksta autors uh, runā pār ārvā, uh, pār svešvalodu grāmatu izmantošanu. Un lūguma raksta arī bija um, um sūdzības iesūdzē, uh, iesniedzējs un sūdzība noveda pie padziļināts izmeklēšanas, kas nozīmē divus uh, Uh, lēmums Grieķijas konkurences iestādes lēma šajā lietā, ka ir novērojama dominanta, si, dominanta situācija, kā atbildētāji tos ļaunprātīgi izmantojuši savā labā, un tad ir arī bijuši vertikāli ierobežojumi. Tātad tie ir visai nopietni fakti un nopietni soļi tika par, eh, arī piespriesti atbildētājiem. Tad, nu, lūguma raksta autors pievērš mums uzmanību tam, ka viņš nebija apmierināts ar kādu citas lietas aspektā atmešanu pār negodīgas prakses īstenošanu kādu veica praktizēja konkurences iestādi. Viņš uzskata, ka Grieķijas iestādes pārāk viegli ir pieņēmuši elementus, kādus iesniedza puses kā pierādījums. Viņš uh, norāda uz to, ka šī dokumentācija varētu arī būt safabricēta. Atbildē vispirms vēlos uzsvērt, un to minēja arī iepriekš, ka lietu skatīja Grieķijas Nacionālā konkurences iestāde. Līdz ar to arī Grieķijas konkurences tiesai tiesa ziņā bija pārskatīt šo lēmumu un vai tas bija, ir atbilstīgs likumam. Eiropas komisijai nav jāizvērtē pierādījumi šajā lietā. Nē, tas ir nacionālo tiesu ziņā tad arī tika pārsūdzēts šīs, šie lēmumi. Pras, tad, tad atbildētāji pārsūdzēja lēmumus un tika skatīts tas konkurences tiesā. Uh, lūguma rakstīja sniedzējiem, būtu arī, ir, bija arī iespēja sekot tiesu procesam, bet viņš izvēlējās netikt iesaistīts šajos pārsūdzības uh, procesos. Viņš vairs pie izmeklētāji bijuši arī citi, uh, citas tiesu lietas, kur viņam arī bija iespēja izteikt savus argumentus, un uh, mēs saprotam, ka. Kā Vēl ir arī atvērtas lietas, kas joprojām tiek skatīts Grieķu tiesās. Komisijas to raugās no vispārīgākas perspektīvas. Mums ir arī jāuzdod jautājums par to, vai šī konkrētā lieta, konkrētais aspekts var arī tikt uzskatīts kā bāžu avots pār Grieķijas konkurences iestādes efektivitātu un konkurences noteikumu uh, efektīvu piemērošanu Grieķijā. Šeit ir jābalstās uz faktiem. Mēs redzam, ka jā, šeit mums ir darīšana ar vienu detalizētu konkrētu aspektu vienā konkrētā lietā, lieta, kas skatīt tiesā un arī jā, pēc būtības to apstiprinājis arī konkurences tiesa. Tas nozīmē to, ka konkurences tiesās tiesas neidentificē neko kļūdainu attiecībā uz šo konkrēto aspektu konkrētajā lietā. Uh, Tas arī ir viss, kas mums tiek prezentēts. Mums nav vairāk informācijas un neizskatās, kā šīs jautājums tiktu vispārināts. No plašākas perspektīvas jāņem vērā tās, ka vienmēr eh, konkurences lietā ir divas puses. Atbildētājiem vienmēr ir, protams, tiesības uz godīgu tiesvedību tad nu, tiesa iestādēm ir uh, šis pierādījums sloks jāpierāda pārkāpuma fakts. Ja tomēr ir secinājums par to, ka pierādījumi nav pietiekami, tad ir sāprātīgi un atbilstīgi tiesa norāda attiecīgo aspektu. Konkurences lietās pierādījumu iesniegšana ir, la, ir korekti jāatbalsta atrunāts konkurences noteikumos. Mums arī nav norāžu par to, ka Grieķijas konkurences iestāde pieņemtu uh, pārāk vieglu pieeju pierādījumu pieņemšanai vai noraidīšanai. Mēs labi zinām, ka iestādes tad piemēro Eiropas Savienības konkurences noteikums. Ja 2009. gadā komisāra Krūz, kas bija atbildīga par konkurences jautājumiem, ziņoja komitejai, ka Grieķijas konkurences iestādes uh, noteikumu īstenošanas līmenis ir virs vidējā uh, rādītāja līdzīga izmēra valstīs. Uh, Un eh, tad fakti, kas mums tiek iesniegti, atbilst eh, lietai un lēmumam, par ko pieņems lēmums 2009. Eh, gadā. Kopš tā laika daudz kas ir darīts Grieķijā, lai varētu stiprināt konkurences īstenošanas sistēmu. Ievērojami arī pārskatīts konkurences likums, kas tika pieņemts 2011. gadā, un arī iestāžu darbs ir padarīts efektivitāti efekt, padarīts efektīvāks. Iestādēs ir ievēlēts, iecelts arī jauns personas, konkurences iestāde, ar ko mums tagad ir darīšana Grieķijas kontekstā. Šī iestāde ļoti atšķiras no tās, kā darbojās Grieķija 2009. gadā. Ņemot vērā kontekstu, ir ļoti grūti izdarīt jebkādus secinājumus no 2009. gada notikumiem. Uh, ņemot vērā arī to, ka to visu jau ir ļoti plaši izvērtējušas tiesas. Noslēgumā vēlos norādīt, ka mūsuprāt uh, ir pienācis laiks slēgt šo konkrēto uh, lietu. Noteikti ir jāpievērš uzmanība Grieķijas konkurences tāds darbībai, taču no mūsu perspektīvas mēs ieteiktu ļaut strādāt šai iestādē, jāslēdz šī konkrētā lieta. Un jāturpina tātad šīs iestādes efektīva darbība. Paldies! Τελέη. Liels paldies, Savalarakis kungs. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsādātāji. Και ανταγωνισμού με το νέο της Πρόεδρο, τον κύριο Κυριτσάκη. Tā tik tiešām ir, ka Kiricakis kungs, jaunais konkurences iestādes priekšsādātājs, Eh, strādā daudz labāk nekā iepriekš tas ir bijis, bet mēs te runājam par konkrētu lietu 2009. gadā. Lūguma raksta iesniedzējs, iesniedza divas sūdzības, kā mēs varam redzēt no šī konkrētā dosie. Viena par karteļa izveidi un otra ir, otrs ir lūguma raksts eh, un šajā lietā iesniedzējs uzvarēja un uh, uzņēmumam tika uzlikta, uzlikts sots. Mēs šeit varam redzēt, ka prasības iesniedzējs norāda, ka Grieķijas konkurences komisija apgalvoja, ka nebija nekāds kartelis. Konkurences komisija izskaidroja savu lēmumu, norādot, ka ir notikusi vēstuļu apmaiņa, kas parādīja, ka agrāk uzņēmumi bijuši naidīgi noskaņot, un tas savukārt nozīmējot to, ka kartels nav izveidots. Bet domāju, ka te jautājuma būtība principā ir juridiska rakstura, un tiesai te būtu jālēmi. Vai ir nepieciešama kaut kāda dokumentācijas procedūra, tāpēc ka Grieķijas likuma, tāpat kā likuma daudzās citās valstīs, ļoti skaidri nosaka, kādā veidā tiesas vai jebkura cita atbilstoša iestāde, kā tām ir jāpieņem lēmumi saistībā ar pierādījumiem. Un te šķiet, ka nekāda tāda procedūra netika ievērota. Man ir zināmas juridiskas zināšanas un šķiet, ka lēmuma pieņemšanas procedūra nebija tāda, kādai tai vajadzēja būt. Tātad es te runāju par uh, pieņēmumu, pieņemšanu. Un te es runāju arī par konkrētām amatpersonām, kas strādā konkurences komisijā. Protams, nevar apgalvot, ka tā ir vispārēja praksa vai tikai viens atsevišķs gadījums. Joprojām ir neizskatīts jautājums lieta tiesā un šķiet, ka apelācijas tiesa Atēnā lēma par labu lūgumrakstiesniedzējam un norādīja, ka tik tiešām ir bijusi liela kavēšanās un 350 tūkstoši eiro kompensācija ir piešķirta, kas, manuprāt, nu, ir tāda laba atbilstoša summa šajā konkrētajā gadījumā. administratīva apelācijas tiesa pieņēma šo lēmumu pavisam nesen, tas bija 2013. gadā, bet tagad uh, valsts uh, augstākajai tiesai ir jāizskat jautājums. Mēs gaidām galīgo lēmumu no šīs augstākās tiesas un cerams, ka to mēs uh, saņemsim kaut kad tuvāko mēnešu laikā. Tā tad mans ieteikums būtu tāds paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, nenoslēgt to, skatīties, ko nolems Grieķijas augstākā tiesa. Un tād neatkarīgi no lēmuma mums būs jālēm par to, ko tātad lūguma rakstiesniedzējs uh, prasa galgalā attiecībā uz konkurences komiteju. Paldies, uh, Bostināru kungam vārds. Grazie, prezidente. Dear colleagues. Paldies, priekšsādātāji. Cienījamie kolēģi, uzklausot lūgumrakstu iesniedzēju un uzklausot Eiropas komisijas pārstāvis. rodas sajūta, ka viss ir bijis pārāk ilgi un jau diezgan nokavēti. Otrais mans secinājums. Ja tiesa Grieķijā, balstoties uz esošajiem pierādījumiem, nolēma, ka tas bija pārkāpums. Un ja tiesa apstiprina, ka ir bijusi kaut kāda karteļa veida prakse, Attiecībā uz uh, svešvalodu mācību grāmatām, te nav runa par, pieņemsim, lidmašīnu būvē, ko tam līdzīgi, tad kas mums vēl ir nepieciešams? Uh, lai saprastu, ka Eiropas Savienības tiesību aktu konkurences jomā ir bijusi vismaz negodīga, ja ne ļoti vājā līmenī. Un Salavrakus kunga sniegtā informācija ar ļoti lielu tādu varbūtības pakāpi parāda, ka uh, konkurences uh, joma samatpersonas Grieķijā iespējams ir e, nopludinājušas informāciju attiecībā uz šo lietu, attiecībā uz abām pusēm. Vai tad tā ir godīga rīcība no iestādes puses, kurai ir jāaizstāv, jāaizstāv konkurences e, tiesības e, dalību valstī? Noteikti nē. Pirmkārt, man galīgi neapmierina komisijas atbilde, sakot, ka Grieķijai pat ir vēl augstāki standarti nekā citām dalību valstīm, eh, kuras ir salīdzināmas ar Grieķiju. Ja ir šāds pārkāpums, un ja to apstiprina tiesa, tad ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Un konkrēti Grieķijā, un tas ir skaidri jāpasaka. Tas ir Eiropas komisijas pienākums un uzdevums ievērot uh, spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu. Un vēl mans, pēd, mans pēdējais komentārs. Pēc uh, četriem gadiem, tikai četriem gadiem, iespējams, ka šī lieta tiks beidzot noslēgta. Bet kāpēc komisija ir bijusi tik vāja un nav spējusi uzraudzīt, kā notiek uh, tiesību aktu īstenošana un ievērošana dalībvalstīs. Un ne tikai konkurences jomā, mēs bieži vien to dzirdam saistībā ar vidi, ar citām problēmām un jomām. Un it kā nav cilvēka, kas šādu darbu veiktu kārtīgi. Es atceros, ka tad, kad runa ir par, uh, bijusi par lieliem uzņēmumiem, par teiksim, multinacionāliem uzņēmumiem, tad parasti konkurētspējas ģenerāldirektorāts ir daudz ātrāks un spējīgāks reaģēt un darboties um, daudz ātrāk. Un tam uzņēmumam, kurš ir cietis, tas parasti, nu, saņem kaut kādu ticamības pakāpi. Bet šeit mēs runājam, protams, par tādiem maziem, mazāk, teiksim, būtiskiem uzņēmumiem. Grāmatas nav, nu, tāds liels, eh, svarīgs jautājums. Tātad, ja ir mazs uzņēmums, vai tad ir pieļaujams šāds pārkāpums? Un kā tad būs ar citām tad lielākām, būtiskākām problēmām? Jā, te tika apgalvots, ka nebija karteļa tipa rīcība, bet Vai tad mēs varam iedomāties tādā gadījumā, ka tie divi uzņēmumi, kuri veica šādu monopolistisku darbību, ka viņi to darīja spontāni, vienkārši balstoties uz ko? Uz kāda pamata? Vai tā bija kaut kāda paranormāla parādība, rīcība? Vai arī tomēr tā bija karteļa prakse, kas deva tipiskus karteļa rīcības rezultātus? Tas rada jaunus jautājumus, uz kuriem ir jārod atbildes. Tā tad lūgumrakstam noteikti jāpaliek atvērtam, un ceru, ka nākamreiz konkurētspējas ģenerāldirektorāts nāks klajā ar daudz stingrākiem secinājumiem, jo šeit mums ir tiesas nolēmums, kurš saka, ka tas bija pārkāpums, tā bija kļūda, un ir paredzēts arī sots, soda sankcija. Tātad, ja ar sodu nepietiek, tad ar ko tad pietiks? Paldies! Thank you, Mr. Jārt. Paldies. Paldies, Jāra kungam vārds. Paldies. Priekšsēdētāji gribēja tikai piebilst, papildināt. Domāju, ka jautājums ir jāvēr, jā, jāatstāj atvērts, un mums ir jādod iespēja līgumrakstu komitejā šo jautājumu pārunāt vēl līdz mūsu šī parlamenta sasaukuma beigām. Piekrīt diviem pēdējiem runātājiem. Citu komentāru nav, tad no jauna vārds ir lūgumraksta autoram. Minūte atbildēji. Paldies, priekšstādātāji! Komisija bija ļoti laipna un pozitīvi noskaņota, bet komisija neiepērkas Grieķijas lielveikalos, nevis eh, Beļģijas lielveikalos, nevis Grieķijas lielveikalos. Pētajā gadījumā viņi zinātu, ka eh, produkti Grieķijā ļoti dārgi salīdzinot ar Grieķu algām. Pārkāpumus 2006. un 2008. gadā veica persona, tās pašas personas, kas tagad strādā konkurences eh, komisijā. Komisija saka, ka šis jautājums tiek, eh, ir izskatīts tiesā, bet, nu, visā šajā sakarībā gribētu informēt, ka jautājums nav izskatīts reāli tiesā, tāpēc, ka nebija ziņojums. Te ir runa par dāvanu, kas tika dota uzņēmumam, ko uzņēmums saņēma. Mēs jau kāds desmit gadus turpat vai strīdamies par šo jautājumu. Ja mēs pieņemam, ja mēs atzīstam šādu praksi, tad vai jūs pieņemsiet šīs uh, tukšās vēstules kā kādu pierādījumu? Mūsu tirdzniecības uh, palātā ir vairāk kā 160 locekļi, mēs skaidri un gaiši zinām, kas Grieķijā notiek. Kāpēc komisija nevar kārtīgi izskatīt to, kas notiek Grieķijā? Šis kartels ir eh, ļoti tādos svarīgos, būtiskos uzņēmumos. Mūs ļoti satrauc šis rezultāts. Mazas detaļas var mainīt eh, lietu būtību, un Grieķija tik tiešām ir eh, karteļu karaļvalsts. Ņemot vērā lūguma rakstā autora. Uh, sacīto komisijas paziņojumu un arī komitejas locekļu viedoklis, domāju, ka ir jāatstāja atvērts šis lūguma raksts. Un jālūdz iespējams arī rakstisks paskaidrojums no komisijas, lai mēģinātu atrisināt neskaidrības. Uh, un sniegt detalizētāku informāciju un arī lūgumraksta autoru eh, sniegto informāciju par to, cik korekti ir veikusi komisija savu izmeklēšanu. kā tika izvēlēta arī partneri, lai pārbaudītu, vai uh, formal, formulēta sūdzība ir pamatota vai nē. Es domāju, ka ir nepieciešams sniegt uh, pārliecinošu atbildi pilsoņiem, lūgumraksta autoram, lai būtu pilnīgi skaidrība aicinu Eiropas komisiju sniegt detalizētu rakstisku atbildi. Un tad lūgumraksta komiteja arī arī lēms vēlāk par turpmāko rīcību. Lielas paldies! Paldies arī lūguma raksta autoram par uh, to, ka esat šodien ieradies un prezentējis savu lūguma rakstu. Tagad nākamais punkts darba kārtībā. Atbilstīgi grozījumiem, kas ieviesti darba kārtībā, skatīsim sesto punktu. Ziņojums par faktu vākšanas vizīti Galīcijā, Spānijā. Pirmais, kurš vēlas izteikties, ir Būlānkungs. Bet. Ok, one minute, Mrs. Zan. Ždānoks kundze, minūte, lūdzu. I want to, to... Paldies, es gribu nākt klajā ar paziņojumu. Es nevarēšu piedalīties diskusijās pār grozījumiem šim ziņojumam, jo grozījumi nav iztulkoti valodā, ko es pārzinu un saprotu, un mēs nevaram runāt par grozījumiem tad, kad divi no trījiem locekļiem, kuri bija tiesīgi izstrādāt šī ziņojuma aprakstošo daļu, kad divi, tātad no šiem trim, ir pret šo aprakstījušo daļu. Manuprāt, te ir lielo politisko grupu konspirācija pieņemt, apstiprināt šo ziņojumu, neņemot vērā tātad delegācijas vairākumu, divas no trījiem delegācijas locekļiem. Protams, var izmantot uh, balsošanas mašinēriju šais nolūkos, bet es nevarēšu piedalīties uh, šajās spēlītēs un rakstīšu šodien vēstuli parlamentu priekšsādātājam un paskaidrošu, kādā veidā šis ziņojums tika iesniegts lūgumrakstu komitejā. Paldies! Kolēga. Paldies, Tanaks kundze, man žēl, ka jūs nepiedalīsieties un dodieties prom un ka jūs uh, arī tā tad neņemat vērā, ir jāatbalsta demokrātiskais princips, un es domāju, ka augstāk par šo demokrātisko principu nav neviens cits princips. Atgriežos pie diskusijām, tad nu Bulan kungam vārds. <clears throat> Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es augstu vērtējumos komitejas saprātīgo lēmumu, kas palīdz mums virzīties uz priekšu un eh, cīnīties pret publiskiem obstrukcijas mēģinājumiem uh, Uh, kas, uh, ko mēs konstatējam šai jautājumā, un mēs varēsim pieņemt lēmumu, kas ir atbildīgs pret Galīcijas pilsoņiem un Eiropas pilsoņiem kopumā. Runājot par iesniegtajiem grozījumiem, es pateicos visiem deputātiem, kādi tos, kuri tos ir iesnieguši. Ir saņemta 84 grozījumi, vairums spāņu valodā. Uh, Un es gribēju norādīt kolēģiem, ka pateicoties jaunajiem tulkošanas uh, rīkiem, kas mums parlamentā ir, ir pieņemami izcili, saņemam izcili tulkojumi visās valodās, arī no spāņu valodas, un tādēļ varēju iepazīties ar šiem grozījumiem un var par tiem arī runāt šodien. Ir uh, punkti, ko vēlos uh, izsvērt. Tātad pirmais grozījums ir nepieņems saskaņā ar 157. b punktu, jo tas ierosina svītrot visu tekstu kopumā, un tādēļ to mēs nevaram pieņemt. Es gribēju uzsvērt to. Tas atkal bija jauns centiens apturēt visu šo procedūru un nesniegt atbildi Galicijas pilsoņiem. Tālāk ir uh, grozījumi, kas ir iesniegti uh, citu personu vārdā, kas vairs nav Eiropas parlamenta deputāti. Ja kāds vēlas iesniegt grozījumus, tad var tos iesniegt savā vārdā, bet nevis trešās personas vārdā, kas vairs nav Eiropas parlamenta deputāts. Un es uh, neprasu paziņot šos grozījumus par uh, tādiem, ko mēs nevaram pieņemt, par tiem mums ir jābalso, bet es aicinu izsvītrot to personu vārdus, kas vairs nav Eiropas parlamenta deputāti. Treškārt vēlējos pievērst jūsu uzmanību tam, ka atkal nevaram pieņemt virkni grozījumu, kas uh, pārkāpja lūgumrakstu procedūru, tā tad ir atsaukts uz Riāde Ferom rūpnīcu. E, un tātad šeit ir runa par 4., 5., 10. un 59. grozījumu, ko mēs nevaram pieņemt. Mēs jau daudz esam uh, runājuši par šo lūgumu rakstu, un uh, šī diskusija varētu vēl ievilkties, bet vēlējos uh, noslēgumā pateikties kolēģiem, kur ir iesnieguši grozījumus. Lielo, lielāko vairumu varu atbalstīt, tie ir interesanti grozījumi, ko iesnieguši Tautas partijas grupa, sociālistu grupa un goja grupa, un šeit nekāda īpaša sarežģījuma nav sagaidām. Paldies visiem! Uh, Mrs. Vertman. Vertmans kundze. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsādātāji. Pieņemami vai nepieņemami grozījumi, ja mēs runājam par lūgumrakstu, tad attiecībā uz kuru ir skaidra pozīcija, tad jā, procedūra ir ļoti darbietilpīga. Uh, Un jāsaka, ka tas ir vēl viens centiens panākt to, ko, to, ko delegācijas vadītājs vēlas. Es uh, saprotu spāņu valodu, bet nu, nesaprotu pilnīgi visu, un būtu ļoti jauki, ja mums vismaz būtu bijis uh, tulkojums angļu valodā, tātad šim tekstam, kas ir spāņu valodā. Tā ka lūdzu piefiksējiet to. Uh, Es esmu centusies, mēģinājusi, bet nesaprotu visus grozējumus. Es domāju, ka mēs varētu pietaupīt visas pārējās diskusijas. Vakar mēs centāmies panākt vienošanos, un grozījumi ir interesanti. Un es atbalstīšu dažus no tiem. Paldies. Grācie, kolēga Vertman, visu, ka tur. Paldies, Vertman, skundze, ka tā kā runājam par grozījumiem. Tad arī šeit vienojāmies par grāfiku, par termiņiem. Grozījumi tiks iztūkoti, jau tiek tūkoti, nenotiks balsojums, ja kolēģi vēl nebūs izskatījuši grozījumus, vismaz angliski. Tā esam lēmuši un uh, tā arī sprīdām iepriekšējā sanāksmēs, te nevajadzētu satraukties. Tagad katrs uh, iepazīstās ar šo dosjēdu un diskutējām par ziņojumu un par grozījumiem, kurus katrs ir iesniedzis un līdz ar to labi zina, par ko ir šie grozījumi, nav nepieciešams tulkojums. Pirmā viedokļa apmaiņa par ziņojumu, tad, kad būs balsojums, tad arī uh, tas notiks pēc tam, kad visi būs iepazinušies ar visiem grozījumiem. Tagad vārds. Uh, Lūdzu. Gracias, presidenta. Yo celebro que la comisión de forma mayoritaria. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Tātad vairākumā esam lēmuši neizsekot bloķēšanas procedūrai. Tagad ir pēdējā taisnā līnija visam, visai garām procesam. Un šis process jau bija jānoslēdz viss ātrāk un Mūsu priekšā tagad ir rekomendācijas secinājumi, šī ir arī iespēja uzlabot šo upju stāvokli un uz ceru, ka Galīsijas iestādēm arī būs vēlme uzlabot ūdeņu stāvokli šais upēs. Es domāju, ka Mums ir labs eh, tagad teksta pamats, eh, esam iesnieguši arī dažas grozījumus, daži ir tāda lingvistiska rakstura. Es domāju, ka šeit ir jārunā par de riede oburgo, nevienmēr tas tā precīzi un korekti tiek minēts tekstā, tad ir arī grozījumi, kur mērķis ir precizēt tekstu, tad arī ir tādi būtiskāki grozījumi, kas ievieš nianses tekstā, citos grozījumos atkal vēlamies svītrot neveiklākos teikumus. Nu, ko esam uh, visa šī darba noslēguma posmā, mēģina būt konstruktīvi, piekrītam lielākai daļai secinājumu rekomendācijas domāju, ka tas ļaus arī finansēt dažus uh, aktivitātes pasākumus arī no savienības budžeta, lai varētu palīdzēt Galīsijas pašvaldības iestām uzlabot upju stāvokli. Paldies. David, mhm. help me. Ah, ok. It's difficult to... Jūsu vārds ir ļoti sarežģīts. Lūdzu, jums vārds. Grazie, Presidente. Bueno, yo creo que este informe es un informe que ha tenido un recorrido cuando menos Paldies, priekšsādātāji. Jā, man liekas, ka te viss tā viļņveidīgi ir noticis uz augšu uz leju un atkal esam atgriežies tajā pašā punktā. Gribu pateikties Bergman kungam un uh, esmu piefiksējis visus iebildums attiecībā uz procedūru, grozījumu, iesniegšana cilvēkiem valodā, kuru viņi nevar eh, saprast, tas nav nekādā veidā pamatojami un attaisnojami. Eh, Bulānda kungs, eh, pirms es ierados un sāku strādāt šeit parlamentā, es vadīju mm, valodu uzņēmumu un mēs pārdevām uh, automātiskās tulkošanas, eh, rakstiskās tulkošanas programmas, un es zinu, kas var notikt šādā veidā tulkojot eh, tekstus, ja iedziļinās detaļās, un tieši par to ir runa šajā, šajos grozījumos, un izmantojot vienkārši automātiskās eh, rakstiskās tulkošanas programmas, nav iespējams precīzi iztulkot katru komatu, katru punktu, un es tāpēc gribētu uz zināmā mērā brīdināt komisiju attiecībā uz šo automātisko tulkojumu izmantošanu. Runājot par jautājumu kā tādu, es domāju, ka šajā ziņojumā ir pretruna starp galveno referentu un uh, abiem asistentiem attiecībā uz šī projekta tvērumu un to, kas Galicijā notiek. Domāju, ka ziņojums reāli neatspoguļo to, ko saka lūgumraksta iesniedzēji par Galīcijas upēm. Te tiek norādīta ļoti nopietna problēma upēs, un tautas partijas grozījumi, jāsaka, šo ziņojumu tikai vēl pasliktina. Viņa, manuprāt, mēģina palēnināt visas lietas tā, lai direktīva netiktu attiecīgi īstenota. Grozījumi, manuprāt, cenšas uh, atspūguļot lūgumrakstiesniedzēju pozīciju, tas ir reālo uh, pozīciju, un es pasakos Annai Mirandai, kas tik mm, smagi ir strādājis pie grozījuma izstrādes. Viņa ir uh, mūsu bijusī kolēģe, viņa darbojas juridiskajā dienestā. Mums ir jāturpina runāt par šiem grozījumiem. Daudzi grozījumi, par ko jūs runājāt, ir līdzīgi mūsējiem, tā ka domāju, ka mums ir jānonāk pie kompromisa un mums ir nepieciešama tādu fundamentālu diskusiju par šiem grozījumiem un par to, kādu mēs gribam šo ziņojumu, vai mēs gribam, lai tas ir tāds uh, uh viegls un salds uh, un atbrīvot Spānijas varas iestādes vai arī pēc būtības. Paldies. Jo... Nākošam runātājiem vārds. Sančes Presēdo kungs runā. Paldies priekšsēdētāji. Gribu pateikties mm, par centieniem atrisināt šo jautājumu. Es varu piekrist ziņojumu pēc satura un arī varu atbalstīt aprakstošo daļu, ko ir uh, iesniegušas, uh, iesniegusi delegācija. Grozījumos, man liekas, nekas cits arī nav rakstīts, un man tāda sajūta, ka nevajadzētu zaudēt vairāk laika. Es iesniedzu grozījums par rekomendācijām, jo sākotnēji mums tika teikts, ka šī ir vienīgā lieta, ko mēs varam darīt. Uh, ja mēs ja mēs gribam ko līdzdarboties. Ir žēl, jāsaka, šis process ir bijis palielināts, jo pēc eh, grozījuma iesniegšanas būtu ļoti jauki redzēt grozījums, kas norāda, ka Spānijas varas iestādes ir aplūkotas un uh, ka varas iestāžu nākošā gada budžetā ir līdzekļi, lai risinātu šāds jautājums, bet mēs redzējām gluži pretējo tātad, ka budžeti ir samazināti uh, Galīcijā un viss šī kavēšanās šajā jautājumā galīgi nav laba lieta. Jebkurā gadījumā manos grozījumos principā ir norādīts, ka es pirmkārt atzīstu lūgumrakstiesniedzēju darbu. Domāju, ka Viņi vienkārši ir izmantojuši savas tiesības, un Eiropas parlamentam vajadzētu pozitīvi to novērtēt, neapvainojot viņus nekādās lietās. Vienkārši viņi ir izmantojuši savas tiesības kā lūgumraks tiesniedzēji. Otrām kārtām, domāju, ka skaidri varam teikt, ka kompetentajām iestādēm vajadzētu reaģēt un jānodrošina atbilstība Eiropas tiesību aktiem. Un tas ir jautājums eh, ļoti būtisks, jo ir Eiropas Savienības eh, tiesas nolēmumi, citos gadījumos, kur tik tiešām ir bijušas iestādes, eh, kas nav rēģējušas, nav rīkojušās, kur ir bijušas kavēšanās. Ir cilvēki uzskata, ka šajā gadījumā arī ir bijušas kaut kādas nolaidības, ka ir bijusi kavēšanās un, zinām, pasākumi ir jāveic. noteikti nepieciešams, lai šī būtu prioritāte un lai būtu nodrošināta atbilstība. Un es domāju, ka arī Eiropas finansējums būtu jāpredz šādu jautājumu risināšanai, jo šie jautājumi ir prioritāri, tie ir steidzami risinām jautājumi. Un jebkāda cita darbība attiecībā uz Spānijas varas iestādēm, reģionālām vai vietējām, tātad kaut kādai šādā citai darbībai es nekādu nevarētu piekrist, jo mums ir jāpieturās pie demokrātisku institūciju darbības principu, un tas ir jārespektē. Esmu par caurskatāmību, bet nedomāju, ka mums ir jābūt, eh, nu, kā tādiem mm, trauksmes cēlājiem. Spānija nodrošina garantijas attiecībā uz pārtika drošību, veterinārijām pārbaudēm, un mums nevajadzētu to visu tagad sākt apšaubīt. Uh, Negribētu, lai rastos kādas šaubas par inspekcijas pārbaudēm, kas ir veiktas. Tā tad esmu par caurskatāmību, kā jau teicu, un domāju, ka tāpat laikā jāatzīst, ka Spānija ir īstenojusi pietiekams inspekciju sistēmas. Visi grozījumi, kas ir paredzēti caurskatāmības uzlabošanai, tos atbalstīšu un arī pats esmu iesniedzis pāris grozījumus šai sakarībā. Par uh, Reganos runājot. Eh, es pozitīvi vērtēju komisijas eh, reakciju. Domāju, ka ir jābūt dialogam starp uzņēmumu un eh, lūgumrakstu iesniedzējiem un civilo sabiedrību. Un informācijai ir jābūt pieejamai visiem sabiedrībām. Mēs katrā ziņā esam par dialogu Eiropas Savienībā, tādēļ esmu par to, lai nodrošinātu, ka tas viss ir atbilstoši izdarīts bet es neatbalstīšu nekādu krīzes situāciju, kad tiek izdarīti milzīgi līdzekļu samazinājumi veselībai, eh, sociālajiem pakalpojumiem un tam līdzīgām lietām. Nedrīkst pieļaut labklājīgas valsts graušanu. Tā nedrīkst rīkoties. Neatkarīgi no tā, eh, kā norit šīs debats par konkrēto rūpnīcu un konkrēto vietu. Uh, Feral pozīcijas, feral pozīciju nav tur nekas iebilstams īpaši. Esam sazinājušies ar uh, Ferolā asociāciju. Mums šķiet, ka ir pietrūcis rīcības, bet uh, lūgumraksti mūsuprāt ir jāizskata šeit, un tā mums ir iespēja, un mums vajadzētu šo jautājumu aplūkot detalizētāk. Paldies! Eijers. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu komiteja sev veidos uh, negatīvu tēlu lūgumrakstu iesniedzēja acīs, ja mēs joprojām uh, turpināsim diskusijas par uh, šo šo lūgumrakstu, ja trīs cilvēku delegācija ne, nespēs vienoties par ziņojumu. Šī situācija izveidojās tad, kad delegācijas vadītājs sagatavoja savu ziņojumu, neņemot vērā delegācijas vairākuma viedokli, vienkārši lai uh, rīkotos uh, Galīcijas valdības interesēs uh, un no, uh, glābtu šīs valdības. Nevajadzētu taču mums krāpt lūgumu rakstu iesniedzējus. Un tas jāņem vērā. Šajā komitejā strādā trīs cilvēki, diviem ir vienāds viedoklis, trešajam ir atšķirīgs, un tagad šīs trešās personas viedoklis ir izpildīts izklāstīts mūsu ziņojumā. Uh, varam, protams, teikt, ka Galīcijas valdība visu ir darījusi lieliski, neko viņiem nevar pārmest, bet reālā situācija uh, ir demokrātiski neilgtspējīga. Es runāju tieši par demokrātiju, jo šeit ir runa par delegācijas ziņojumu. Ja Bulāna kungs bija mazākumā, uh, tad viņam ir jāiesniedz grozījumi, manuprāt, ir jāievēro demokrātijas principi. Un to mēs būtu uh, varējuši izdarīt uzreiz pēc šīs vizītes, nevis desmit mēnešus vēlāk. Tā situācija kļūst absurda. Mēs runājam par uh, pētījumu, lai noskaidrotu ietekmi uz vīdi, par uh, ilgtspējīgu, par to, kā rūpnieciskā darbība ir saskaņojama ar vīdes aizsardzības prasībām. Bet no de demokrātijas viedokļa šāda pieeja nav ilgtspējīga. Es pilnībā atbalstu kolēģi Ždānoku. Patiešām bija iespējams daudz labāks risinājums, ja mēs būtu norādījuši, teiksim, ka Bulāna kungs viens pats būtu braucis un sagatavojis šo ziņojumu. Tādā veidā mēs būtu ietaupījuši gan laiku, gan naudu. Es jūs aicinu neņirgāties par cilvēkiem. Uh Eh, tiek teikts, ka Reganosā ir saņēmusi visas nepieciešamās administratīvās atļaujas un ka delegācijas locekļi konstatēja, ka tā atrodas zināmā tuvumā šīm mājām, bet patiesībā šīs mājas atrodas pilnīgi pie rūpnīcas, un tagad tā, tāds situācijas izklāsts eh, ir būtībā ņirgāšanās. Un te tiek teica, ka daži delegācijas locekļi, bet ne jau daži, bet delegācijas locekļu vairākums konstatē to un to un to. Un man es tiešām nožēloju, ka situācija ir šāda, un es vēlos atvainoties lūgumu raksta iesniedzējiem. Mēs neatbalstām mūsu grupā šādu darba metodi par pieņemamu. Mēs nepie, neatbalstām šādu nedemokrātisku metodi un ceram, ka nākotnē mēs labāk ievērosim demokrātiskus darbības principus. Un, manuprāt, visai reālajai situācijai ir jāatspoguļojas šajā ziņojumā, un mums ir jāizstrādā tādi ieteikumi, kas uh, Uh, ņemtu vērā visus vides aizsardzības noteikums, visas prasības, un vēlreiz es nosodu šādu pieju uh, darbā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ir turgai kungam. Uzklausot mana kolēģa Maiera teikto, es arī gribu komentēt, gribu atgādināt, Majerkungam un kolēģim, citiem kolēģiem, ka Ždānokas un Vērtmanas kundzes izteikumi ir iekļauti šajā tekstā. Un pati komitejas priekšsēdētāja mums šo kolēģu viedokli nosūtīja. Tālāk runājot par demokrātiju, ir noteikumi, ir uh, likumi, un mūsu komitejas suverenitāte balstās uz balsojumu komitejām. Šis balsojums bija desmit pret četri. Tas nozīmē vairāk nekā trīs, cet... trīs ceturdaļas deputātu bija pār. Tātad šis balsojums bija desmit balsis pār un četras pret. Var jābūt, ka jūsu biedru šie jautājumi neinteresē liberāļu grupā un ka jūs esat nonākusi izolācijā, bet vairākums ir paudis savu nostāju. Un uh, mūsu kolēģiem, kuri varbūt tik labi nezina, kā strādā mūsu komiteja, gribu teikt, ka vēršaties pret nepareizo personu. Bulāna kungs nav par visu to atbildīgs. Viņš norādīja, ka viņš ir centies saprast situāciju. Dažkārt, eh, jā, š, tiek teikts, ka automātiskie tulkojumi eh, nenodrošina 100% apmērā teksta eh, izpratni, bet uh, viņš ir darījis uh, visu, kas ir iespējams, un ja nav nodrošināts tulkojums grozījumiem, tad pajautājiet sekretariātam, kādēļ tas tā ir noticis. Un vēl noslēgumā komentārs par iesniegtajiem grozījumiem, tātad autori ir Miranda Skundze. Miranda Skundze Varbūt viņai ir paveicies, bet viņa vairs nav Eiropas parlamenta deputāte. Iturgai kungs. Nu, šeit ir runa par 24. grozījumu Francisko Milāns Mons ir iesniedzis Fernandes Arbola vārdā grozījumu un viņš bija Eiropas parlamenta deputāts pirms 20 gadiem. Nu jā, tam it kā nebūtu jēgas. Bet es tomēr gribētu vērsties pie sekretariāta un juridiskā dienesta. Es gribu saņemt apstiprinājumu manis teiktajam uh, attiecībā uz to, kas ir teikts reglamentā. Eh, Mājerkungs eh, teica, ka mums ir jāievēro demokrātijas principi mūsu darbā, jā, bet mūsu komitejai ir suverenitāte un mēs pieņemam lēmumus balsojot. Paldies, Turgais, kolēģis. Un eh, tad, nu, pirms sākam otro viedokļu apmaiņu, jo kolēģi jau piesakās, es vēlētos, lai izsakās komisija, un tad turpināsim. Vārds komisijai. Mērtēn, lūdzu, kungs. Por ahí sí. Ah. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Eh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es ceru, ka pavisam drīz uh, būs arī kādi kopsaucēji un varēsim runāt par secinājumiem, rekomendācijām, jo, manuprāt, kā pašlaik ir pārāk grīz teikties. Mēs ļoti labvēlīgi raugāmies uz šo ziņojumu un toni, kāds ir šai ziņojumā. Tur tiek norādīti dažādie piesārņojuma avoti, kas ir uh, novērojami Galīsijā Galīcijā tad arī tiek uzsvērts uh, komitejas darbs. Es domāju, ka komiteja varētu izteikties par šo ziņojumu, tad, kad uh, teksts arī būs galīgi. Paldies, Hartmans kundze. Ähm, Paldies, priekšstādātāji. Tad, kad mēs runājam par demokrātiju, tad jāsaka, ka Mājies kungam tiešām ir taisnība. Mums ir atšķirīgi politiski viedokļi, bet šajā punktā gan viņam ir taisnība. Tas ir nedemokrātiskie delegācija, kas ir trīs cilvēku sastāvā. Divi nonāk pie viena secinājuma, un viens nonāk pie citas secinājuma, un viņi nevar vienoties. Un tad šis viens indivīds saka, ka tas ir eh, šīs personas viedoklis, kurš ir eh, pareizais, un tad šāda viedokļa atzīšana nav demokrātiska procedūra. Tātad šajā delegācijā, kā es teicu, bija trīs dalībnieki. Ja iespaidi un pieredze, ko ir guvuši trīs eh, delegāti, ja tam visam nav nekādas nozīmes, nu, tad es nezinu. Šo jautājumu tad jāpārnā koordinātoru sanāksmē. Domāju, ka ir pienācis laiks mums runāt par tādu delegācijas lomu, kurā ir vairāk kā viens loceklis. Kāda tad ir jēga, ja tikai delegācijas vadītāja, tātad šīs vienas personas eh, viedoklim ir kāda nozīme un svars? Un eh, jāsaka, mums ir, nu tā šāda pieredze nav bijusi no iepriekšējām delegācijām. Uh, Domāju, ka diskusijām vienmēr tomēr ir jānotiek balstoties uz vienošanos starp konkrētas delegācijas locekļiem. Vismaz tā es izprotu demokrātiju. Joprojām runājot par demokrātiju, par vairākumu lēmumu, kāda jēga, ja vairākumu lēmums netiek ņemts vērā un tam nav nekādas vērtības. Varbūt, ka tagad nav īstais laiks par to runāt, bet domāju, ka jebkurā gadījumā par šo lietu ir jādomā un jautājums ir jāpārunā. Karlos Jūs minējāt. savu nostāju, bet ja jūs palūkotos no otras puses, tad jūs redzētu, ka četri no tiem desmit cilvēkiem, kas balsoja, ir aizgājuši. Tātad viņi atnāca tikai uz dažām minūtēm uz balsošanu, tikai tāpēc viņi bija klāt. Protams, ka tas viss ir pieņemami, bet eh, domāju, ka Tas ir ļoti apšaubāms veids, kā virzīties uz priekšu. Vai nu mums ir jāslēdz lūgumrakstu komiteja, tāpēc, ka tā nav demokrātiska, vai arī jāpasaka, ka vairākums te nenozīmē neko, vai arī mēs ievedam vēl citus cilvēkus. Uh, Arī es varētu, teiksim, uh, uzaicināt kādu, paprasīt, lai cilvēks apnāk, pacēla roku un nobalso, bet nu, tā taču nedrīkst darīt, nedrīkst ievest komitejā cilvēkus, tad, kad viņi nezin, par ko mēs te reāli runājam. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga problēma, par to ir jārunā, un visbeidzot, uh, vēl viena lieta, ar ko es, par ko es runāju ar savu kolēģi, bet uh, ko gribu, par ko gribu informēt pārējos kolēģis. Un priekšstādātā jau par to runāja. Tātad mēs ziņojam par šo, balsojam par ziņojumu, mums ir konkrēts laika grafiks, ko esam saņēmuši. Un uh, jautājums man ir sekojošs. Vai dokuments uh, Ždanakas un kundzes un mans atzinums, vai to tad nevar uzskatīt par mazākuma ziņojumu un iekļaut, pieglikt otram ziņojumam, jo Es domāju, ka taču nevar pieļaut, ka divu cilvēku ziņojums tiek ignorēts, ja trīs cilvēki ir bijuši tikai delegācijā kopumā. Paldies! Uh, Mīļa Anģelika, saka priekšsēdētājs. Mēs aicinam jūs vest kolēģis līdz ne tikai balsot, bet arī līdzdarboties, jo jūs ļoti pamatīgi strādājat šajā komitejā, bet es ļoti reti redzu grupas, jūsu grupas kolēģis, es redzu kolēģis no savas grupas, redzu kolēģis no citām grupām. Bet kāpēc tad jūs neaicinat savus kolēģus, lai viņi nāk un apmeklē vairāk mūsu sēdes. Mēs tik tiešām jāsaka, esam iekavējuši šo jautājumu. Mums ir uh, vēl pilna darba kārtība. Bostonāro kungs, Meijer kungs un Bulānu kungs vēl ir pieteikušies uh, runāt. Un Astrid Savala arī vēl ir lūgus vārdu, bet jums ir jāizsakās ļoti īsi. Jā, Astrid Savala bija lūgusi vārdu pirms tam, jums vajadzētu runāt pirmajai, un pēc tam Bulanda kungs būs pēdējais runātājs, bet visus četrus runātājs lūdzu izsakieties īsi. Un priekšsādātājs nodod sēdes vadīšanu atpakaļ priekšsādātājai. Kolīgs, I have to confess. Kolēģi, Man jāatzīst, ka neesmu nekādas konspirācijas loceklis. Pateikšu to godīgi, skaidri, un ir negodīgi, ka daži mūsu kolēģi uzskata, ka daži no mums piedalās konspirācijā vai sazvērstībā vai kaut kā tādā lietā. Tas ir pilnīgi negodīgi. Otrām kārtām. Mūsu pienākums, kad nepieciešams, ir organizēt faktu noskaidrošanas braucienus, to mēs arī izdarījām, un tad ir jāizstrādā šīs faktu noskaidrošanas vizītes ziņojums, un ziņojums pēc tam ir jāapstiprina. Tā ir man personīgā pieredze. Esmu bijis vairāk kārt eh, bijis lūgumrakstu komitējā iesaisties šādā darbā pēdējo 4-5 gadu laikā. Bulgārija, Spānija, Polija, Tā tad bija dažādi braucieni, un katru reizi, kad tad, kad tas man nebija varbūt ērti vai izdevīgi, es sapratu, ka ir nepieciešams strādāt kompromisu vārdā, jo tā ir mūsu darba specifika. Tā ir mūsu darba īpašība, ir kompromiss nepieciešams. Ja mēs panākam nepieciešamo kompromisu visās citās lietās un gadījumos, tad es nesaskatu iemeslu, kāpēc mēs nevaram panākt kompromisu galdīcijas ziņojumu gadījumā. Tā tad paturot prātā to, ka šajā gadījumā tas nebija iespējams, tad vainu jāpasaka atvainojamies ziņojuma nebūs un galīcijas gadījums tādā gadījumā tad nedrīkst būt pieminēts vispār mūsu institūcijas atmiņā, vai arī pieņemt to, ka balstoties uz noteikumiem un interpretējot AFCO atzinumu, ka šis ziņojums tiks izstrādāts un ka to tātad iesniegs priekšsēdētāji. Tie ir noteikumi un pie tiem ir jāpa, jāpieturās, jo koordinātori to visu ir pārnājuši un arī lūgumrakstu komiteja šādu pieeju ir apstiprinājusi. Tātad mans lūgums būtu tāds nedaudz mazināt visu šo spiedienu un ļaut visam notiek atbilstošā laika grafikā, kā mēs paši par to esam iepriekš lēmuši. Paldies! Paldies, Mairkungs. Jo, muy rápidamente. Eh, fin, yo creo. Paldies, pavisam ātri. Komitejai ir suverēns pilnvars un tā pati lēmi, tas attiec arī uz dem, delegāciju. Ja vien mēs nenolemjam, ka trīs cilvēku delegācija darbojas kaut kādā konkrētā veidā. Tātad, ko darīt, ja diviem ir viens viedoklis, eh, vienam cits, tad mēs izvēlamies eh, mazākuma viedokli vai kā? Tātad, šajā gadījumā minoritātei it kā, nevis it kā, bet minoritātei tiek dota priekšroka, un tāda ir problēmas būtība, un uz to arī daudz no mums norāda. Tātad, trīs locekļu delegācijā ir divi cilvēki, to viedoklis ir vairākums Un tad ir viena persona šo trīs cilvēku delegācijā, kas eh, nepiekrīt, un tad šīs vienas personas viedoklis tiek pārņemts kā prevalējošais. Mēs šo darbu varējām izdarīt jau mēnešu laikā, un eh, tātad mazākumus varētu iesniegt savus grozījumus. Tas būtu godīgi. Anna Miranda bija delegāta, eh, parlamenta deputāta, tad, kad eh, notika šī vizīte, Iepriekšējais runātājs nu pat jau teica, praktiski to pašu, ko teica arī Mirānas kundze. Tad mēs runājam par cilvēkiem, kas bija deputāti tajā laikā, un Mirānas kundze bija darbojās šeit parlamentā līdz konkrētam brīdim, viņa arī tur bija. Tātad viņa bija deputāta, kā es teicu, kad notika šī faktu noskaidrošanas misija. Tātad esam situācijā, kad mums ir ziņojums, ko izstrādājas trīs locekļu delegācija, un ja viens cilvēks nepiekrīt, tad šim vienam cilvēkam būtu jāiesniedz grozījumi. Izsabal Beti Fernandes kungs. Paldies, Karlos, es zinu, ka esmu šeit jauns Eiropas parlamentā, tāpēc mācos, kā viss notiek, jūs to labi zinat. Un es gribu pateikties Bulanda kungam par centieniem izmantot uh, automātisko tulkošanu, bet to nevar uzspiest visiem pārējiem un Volanda kungs nevar attaisnot oficiālu tulkojumu trūkumu, tāpēc, ka vienkārši pastāv automātiskās eh, tulkošanas programmas. Mirāns kundze nebija deputāta, kad notika šī faktu noskaidrošanas vizīte, un juridiskajam dienestam ir savas tiesības darīt tā, kā tas ir noticis ar grozījumiem, un es domāju, ka tas ir tikai godīgi. Paldies! Sì, giusto per chiarire. Jā, gribu precizēt, jo šeit tiek runāts par Mirandas grozījumiem. Skaidrs, ka grozījumi, kur paraksta tikai un vienīgi persona, kas vairs nav Eiropas deputāte, vairs nevar eh, tikt iesniegti, varbūt līdz parakstīti, jā, bet ja tos paraksta arī citi Eiropas uh, deputāti, tie tiks pieņemti. Līdz ar to es domāju, ka šis punkts tagad ir noskaidrots un pēdējais runātājs Bulankungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms vēlējos uh, uh novēlēt uh, veiksmīgas ugunskristības mūsu jaunajam deputātam uh, lūgumrakstu komitejā. Gribu teikt arī, ka šī tūkošanas programma, ko mēs izmantojam, uh, grozījuma tūkošanā darbojas tiešām ļoti efektīvi. Tā ir jauna, varbūt nav pilnīgi ideāla sistēma, bet tomēr ļoti labi darbojas. Tagad Mājer kungam gribēju teikt, ka viņām tāpat kā nevienam citam nav monopola tiesības aizstāvēt lūgumu rakstu iesniedzējus. Visi mēs to darām. Bet uh, jūs varētu arī uh, nodarboties ar politiku un gūt labus panākums, jo jūs pasniedzat uh, faktus ne gluži atbilstoši patiesībai, bet nedaudz citādākā veidā. Mēs tagad balsosim par mūsu priekšsēdētājas uh, sagatavoto tekstu. Viņa ir centusies radī, rast kompromisus un šajā tekstā ir atspoguļots gan tas, ko saka lūgumrakstiesniedzēji, gan varas iestādes. Un es gribēju jums atgādināt, jo jūs aizstāvat demokrātiju savās runās, tāpat kā to dara citi kolēģi, ka uh, ir jau noticis balsojums pašā sākumā, un tad radās problēma. Tā tad ir jārespektē šī balsojuma rezultāts. Protams, ja jūs iestājaties par demokrātiju, par procedūras ievērošanu, Uh, tad ir tā, ka ir lūgumraksti, ko mēs varam pieņemt, uh, un lūgumraksti, ko mēs nevaram izskatīt attiecībā uz šo vizīti. Sekretariāta darbinieki balstījās uz uh, dokumentu, kas nebija pabeigts, nebija pilnībā sagatavots, ko delegācijas locekļi nebija pabeiguši, un šajā dokumentā bija e, minētas neofi, minēti neoficiāli lūguma raksti, un mēs bijām balstojumā nolēmuši šos lūguma rakstus neiekļaut šajā ziņojumā. Un uh, līdz ar to jau radās šīs domas starpības oficiālajā delegācijā, jo bija centieni uzspiest mums šīs neofi šos neoficiālos lūgumrakstus, ko uh, balsojumā koordinātoru un uh, delegācijas uh, starpā mēs bijām nolēmuši neņemt vērā. Un, uh, delegācijas vadītājam ir jāievēro sākotnējā balsojuma rezultātu, jāievēro procedūru, un tā es arī rīkojos. Un visu šo centienu pamatā, kad notiek obstrukcija, tiek uh, īstenot centieni anulēt šo procedūru, un to dara manas kolēģis, un viņas arī nāca klajā uh, ar paziņojumu uh, avīzē El Pais, tad viņas cenšas ņemt vērā šīs neofici šos neoficiālos lūgumu rakstus. Un uh, ziņojumā, kas tagad ir iesniegts balsojumam, kurā tiks izdarīti grozījumi, manuprāt, ir panākts uh, līdzsvars uh, starp uh, lūgumraksta autoru teikto, valsts iestāžu teikto, uh, Uh, man nav nekādu sautīgu interešu aizstāvēt Galīciju un, uh, kā to Bostina arī kungs saka, mēs nekādās sazvērstībās nepiedalāmies, un uh, to es lūdzu ņemt vērā. Paldies, Vērtmānas kundze, viena minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais Bulāna kungs. Es zinu, Eh, es nepiekrītu jūsu teiktajiem pārmetumiem. Es tā nerīkojās tieši tu neļāvi mums eh, strādāt balstoties uz šo tekstu. Paldies, Vērtmans kundze. Tagad es domāju, mēs varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Uh, termiņi ir noteikti, tad nu, 16. balsosim par grozījumiem un par gala tekstu. Tagad pāreju pie 10. darba kārtības punkta 1873 līdz 2012, ko iesniedz Vācijas valsts piedarīgais Rolfs. Vēbērs par zemes iznomāšanu Francijā lauksaimniekam no Vācijas un diskrimināciju vecuma dēļ. no vietējās pašvaldības puses. Lūguma rakstā iesniedzējs nav izteicies komitejā uzreiz vārdu dodu Eiropas komisijas pārstāvim Petrs Šot, lūdzu, kundzei. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir runa par diskrimināciju vecuma dēļ. Es gribētu atgādināt, kā šeit vispār var iesaistīties un rīkoties komisija. Mēs varam uzsākt pārkāpumu procedūru, par to šeit ir runa. Mēs to varam darīt, ja Eiropas likumdošana netiek korekti piemērota. Mēs pārbaudīsim, vai tas ir iespējams attiecībās Francija direktīva, kur ir runa par diskrimināciju vecumu dēļ. 2078. Eh, Mēs eh, pārbaudām tā piemērošanu direktīvu. Eh, Francijā Francija ir transponējusi šo direktīvu. Šeit ir runa par Francijas uh, lauksaimniecības kodeksu, kas nosaka, ka tad, kad tiek iznomāta uh, apstrādājumā zeme, tad arī jā, var tikt uh, ņemts vērā vecums, lai noraidītu zemes iznomāšanu. Tās ir Francijas iestādes, kas pieņem attiecīgo lēmumu un direktīvu, tik transponēta atbilstīgi. Ja kāda persona uzskata, ka viņš tiek diskriminēts vecuma dēļ, nozīmē, ka likumdošana netiek pievērota pareizi, taču tas nav mūsu kompetencē, jo runa ir par likumu piemērošanu vien konkrētā, vienā konkrētā gadījum, gadījumā. Par šo ir jālemj iestādēm un tiesai, bet individuālos gadījumos komisija nevar iejaukties. Mēs pārbaudām likumdošanu direktīvu, tā ir transponēta korekti, un mums nekāda problēma nav. Liels paldies, Jārkungs. Eh, also ich, ja. Eh, paldies. šīs vecuma ierobežojums, vai tas attiecas uz francūžiem vai uz visiem Eiropas Savienības valsts piedarīgajiem? Lūdzu, kuri vēlas izteikties, vai jūs varētu lūdzu izteikties ārpus zāles, mums būtu jārespektē runātāji. Tātad eh, runa ir par diskrimināciju vecuma dēļ acīm redzot direktīvu tiek transponēt pareizi. Šeit ir runa par 61 gadu vecu lauksaimnieku, kurš vēlas iznomāt lauksaimniecību aizmantojamo zemi. Viņam teikts, nu jūs esat pārāk vecs, lai iznomātu šādu zemi. Nu tiek teikts, jā, šeit ir runa par individuālu gadījumu, nevar iejaukties, bet tad, kad jāgir šai direktīvai, ja nav iespējams iejaukties. Šeit runa nav par kaut kādu individuālu atsevišķu gadījumu. Mēs esam saņēmuši vairākas sūdzības šajā sakarā. Kad sākas vecums, kurš ir pārāk liels, nu 61 gads jau nemaz nav tik vecs cilvēks. Es negribētu nevienam likt strādāt viņa vecuma dēļ. Domāju, ka atbild no komisijas nav apmierinoša. Labi direktīva, labi transplanti, ļoti labi tiek teikts, ka tas ir individuāls gadījums. Es domāju, ka tas tā nav. Es domāju, ka te tomēr ir runa par diskrimināciju, ja tiek ņemts vērā vecums, izņemot lauksaimniecības zemi. Es nezinu, vai te tiek pārkāpts, uh, pārkāpts kāds uzņēmē darbības tiesības. Es Varbūt tas ir arī lauksaimniecības darbības šķērslis. Es domāju, jāuzdod šie, šie jautājumi komisijai, proti, kādos gadījumos komisija vispār tad var iejaukties. Šeit acīm redzot praktiskās sekas ir uh, pretrunā ar direktīvas transponēšanas, ir pretrunā varbūt ar to, ko vēlas Francijas iestādes. Nu, man neatbi, neapmierina atbild, atbild. Nu, 61 gads man būs visam drīz, ja man teiks, ka es nevaru strādāt, man tas nepatiks. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji Bostināru kungs. Komisijas atbilde ir nedaudz pārsteidzoša. Pirmkārt, vai nu ir pārkāpums, vai arī pārkāpums nav noticis. Nevar tā vienkārši noteikt kaut kādu e, pārkāpumu skaitu, lai varētu uzskatīt, ka ir tagad sasniegt kritiskā masa un ka tiešām direktīvas uh, normas ir pārkāptas. Vai nu ir noticis likuma pārkāpums vai nav. Tiešām dīvaini, ka tā viss tiek interpretēts ja dalība valsts, jo pirmā, nākamā gada 1. Eh, janvārī Rumānija atvērs eh, zemes tirgu un Eiropas Savienības pilsoņi varēs iegādāties zemi Rumānijā. Un ja tagad tiek uzskatīts, ka ka Rumānija arī varētu pārkāpt likumu uh, un ka tas tiks konstatēts tikai tad, ja tiks sasniegt 100 tūkstoši, 10 tūkstoši šādu pārkāpumu gadījumu, bet vai nu likums ir pārkāpts vai nav neatkarīgi no tā, cik uh, lietas ir nonākušas tiesā. Un man būtu jautājums komisijai šāds. Ir acīm redzami, ka pastāv milzīgas atšķirības starp runām un darbiem. Protams, var teikt tā skaidri, skaisti, ka Francija ir ieviesusi, pārņēmusi direktīvu par uh, dzim, uh, vecuma diskriminācijas um, aizliegumu, bet jūs sakāt tikai viens gadījums, tas jau nav nekas uh, būtisks šīs dienas debatēs tā tas izskanēja. Tiesas priekšā vai nu ir pārkāpts likums, vai nav pārkāpts likums, un atbilstoši ir jāpieņem lēmums, un īstenošana nozīmē īstenošanu, nevis mēs varam cerēt, ka reiz kaut kas notiks vai nenotiks, ka būs izņēmumi vai nebūs izņēmumi pamat noteikumiem, ir jāveic atbilstoši īstenošana Un tātad pārkāpums ir pārkāpums, neatkarīgi no, no to skaita. Pat uh, patiesībā pietiek ar vienu pārkāpumu, lai mēs teiktu, kā, ka pietiek, ka ir jādara gals pārkāpumiem. Paldies, Boštināro kungs, vai komisijas pārstāv vēlas kaut ko teikt? Paldies par to, ka atkal man devāt vārdu. varbūt nedaudz iedziļinoties detaļās, es gribētu paskaidrot, ko komisija dara. Nav runa par vienu, divām vai tūkstošu lietām, bet jautājums ir sarežģītāks. Vai komisija var iesaistīties šādā jomās, ko dalība valstis dara. Mēs varam vērsties pret dalību valstīm, ja tās nav īstenojušas kādu tiesību aktu, bet situācija ir daudz sarežģītāka, ja uh, mums jāiejaucas uh, valsts iestāžu darbībā mēs parasti īstenojam pārkāpumu procedūru pret dalību valstīm, bet varbūt nepareiz lēmumu pieņemti un nepareizi kaut kas ir īstenots, bet mēs nevaram iesaistīties, ja ir notikuši desmit vai simts gadiem, kad neatbilstoši ir īstenota likumdošana. Mēs varam iesaistīties tad, ja ir konstatēta neatbilstība tiesību aktu garām. Un es gribu norādīt, kas ir teikts direktīvā. Dalība valsts nosaka vecuma ierobežojums, un direktīvā ir teikts, ka vecums var būt uh, vecu, uh, var būt diskriminācijas pamats, un tā kā mums visiem šāds vecums iestājas, tad mēs varam uh, saskarties ar diskrimināciju, bet ir jāpierāda, ka tā tiešām ir diskriminācija, vai gluži vienkārši kāds kriterijs atbilst to attiecībā uz kādas darbības veikšanu, uz nodarbinātību. Uh, Šeit nevar runāt par vecuma diskrimināciju, ir zināmi ierobežojumi nodarbinātības jomā. Direktīvā, piemēram, ir teikts, ka attiecībā uz darba meklēšanu vai noteiktu diplomu prasībām vai ir ierobežojumi uzsākt uh, darbu saistībā ar pensiju maksājumiem. Un Fā, Francijas, uh, Francija ir ieteikusi noteiktus ierobežojumus savā lauksaimniecības kodeksā attiecībā uz lauksaim, uz uh, zemniekiem uz darbību lauksaimniecībā. Un, protams, pastāv tiesības vērsties tiesā šim pilsonim, ja viņš nepiekrīt šādam lēmumam, un pēc tām atbilstošā tiesa var vērsties Eiropas Savienības tiesā lūdzot skaidrojumu bet Francijai ir tiesības ierobežot noteiktu darbību veikšanu balstoties uz vecumu kritēriju. Dalībvalstīm ir šādas tiesības. Tas uh, atbilst direktīvas būtībai, un šeit nekādi pārkāpumi nav izdarīti. Floor, briefly, okay, Mr. Mr. Chairman, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribu teikt komisijai, es rakstīšu vēstuli šodien Rumānijas valdībai un rakstīšu, kā ar 2004. gadu Rumānijā jādarbojas, tā teikt, pa franču modei. Ja tas tā der, un ja interpretācija var būt tik neskaidra, tad kāpēc Rumānija to paši nevar darīt? Tā kā liels, liels, liels paldies par tik ļoti atvērtu interpretāciju. Es eh, jau. Not good for the European Commission. Bet es zinu, ka no savas pieredzes, ka likums ir bargs, bet tas paliek likums. Bet šajā gadījumā es labprāt tad uh, ieteikšu sakot franču modelim. Paldies! Ich möchte, dass die Petition off, offen bleibt. Ich möchte auch noch ein paar Informationen. Jārkungs, jā, paldies. Es gribētu, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts. Es eh, gribētu saņemt eh, informāciju no lūgumraksta iesniedzēja. Te nav runa par pensiju maksājumiem, acīm redzot. Te ir runa par to, ko valsts dara attiecībā uz individu. Tas ir cits jautājums, ja kādam piedara zeme Un ja jūs izīrējat zemi, bet ja man pieder zeme un es vēlos izīrēt kādam, kurš ir tikpat vecs kā es, tad valsts nevar iejaukties. Es varu savu zemi nodot, kam es gribu, un valsts iejaukšanās, sakot, ka nē, to nedrīkst, tad kur tad ir limiti? 30, 40, 50 gadi, tad limits jau var būt jebkāds. Un to var tad interpretēt pilnīgi jebkādā veidā. Domāju, ka diskriminācijas eh, tiesību normas ir jāievēro. Gribu saņemt vēl papildus informāciju, mēs runājam par saikni attiecībām starp diviem pilsoņiem un kaut kas kāds valstī pasaka, jūs esat par vecu. Es domāju, ka tā ir iejaukšanās cilvēku personīgā brīvībā, manā īpašumā. Es vienkārši nesaprotu šo jautājumu, kā tā var būt. Un tāpēc domāju, ka lūgumraksts jā, jāatstāj atvērts un jāsaņem papildus informācija. Un, nu jā, tiešām, tā kā jau kolēģis teica, tad jau var vecuma limits uzlikt visur. Un ja Bulgārijas un Rumānijas eh, pilsoņi vēlas strādāt Vācijā, tad viņi, teiksim, drīkst iebraukt Vācijā tikai tad, ja viņiem ir 20 vai 21 gads, teiksim. Ja jūs esat jaunāks par 20, vecāks par 21, tad jūs nebraukt, nedrīkst iebraukt Vācijā. Varētu tā noteikt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Atstāsim tad lūgumu rakstu atvērtu. ņemot vērā Bostināru kunga un, un, un Pīter jūs teikto, tad jā, atstājam šo jautājumu atvērtu. Un nosūtīsim prasību skaidrojumam Francijas varas iestādēm. Un tad cerēsim, ka saņemsim atbildi. Priekšsēdētājs. Uh, turpina sēdi un aicinu ķerties pie septītā darba kārtības jautājuma. Tātad tas ir jautājums par drozofīlām, par to atbrīvojumu no veterinārijām pārbaudēm pie ES ārējām robežām. Tātad to ir iesniedzis ķīmijas profesors, Nobelprēmijas laureāts un Vācijas valsts piedrīga Anmarija Grosšana. Ich möchte nur ganz kurze Ausführungen machen. Tātad vārds eh, lūgumraksta iesniedzējai. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es tikai gribēju uzsvērt, cik svarīgs ir šis lūgumraksts. Eh, tādi Zusammensetzung oder die. Ar pētījumu drozofilām, par kādiem te runāts, ir ārkārtīgi svarīgi, jo ir ārkārtīgi būtiski šādi dati, tātad šo drozofilu ģenētikas izpēte, jo tur ir ģenētiskie faktori, kas ir līdzīgi starp uh, šīm drozofilām un cilvēkiem, un mums ir nepieciešams turpināt pētījumus ar drozofilām, jo tām ir arī ļoti īs dzīves cikls, Un tieši tāpēc šie konkrētie kukaiņi ir eh, mums tik interesanti. Tā tad eh, pētījumi attiecībā uz augļu mušiņām tiek veikti laboratorijās un tos kavē veterinārās pārbaudas uz eh, robežām, uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Dažos gadījumos tātad šādas pārbaudas tiek veiktas, tiek kavētas, citur tās ir pilnīgi neiespējamas. Tā tad rodas jautājums, kāpēc direktīva 91 496 eh, kāpēc tur netiek ņemts vērā mūsu minētais jautājums. Tātad jautājums, ko mēs uzdodam, ir tāds, cik tālu augļu mušiņas reāli skar ietekmē patērētāja aizsardzību un kāda veida testus nepieciešams veikt attiecībā uz uh, šiem ļoti maziem kukaiņiem. Un atbilde tāda, ka tādas atbildes, kad šādas pārbaudas nav, šādas nekādas veterinārās pārbaudas nav veicams principā. Šīs auga mašīnas tiek um, audzētas laboratorijās, sterilos apstākļos, un pēc tam ārtel sterilā vidē tiek nosūtīts citām laboratorijām. Uh, Un tātad šie sterīli apstākļi tie, ko mēs cenšamies saglabāt, tāpēc, lai šīs pārbaudas, kas tika paredzētas uh, ar 2009. gadu, lai tās tiktu pārskatītas šie nosacījumi, jo tā rezultātā radās ļoti, ļoti, ļoti būtisks problēmas attiecībā uz uh, drozofilu transportu. Zaugļu mušiņas bieži vien pie mums nonāk uh, pilnīgi neizmantojamā veidā, jo tā tad to transportā ir bijusi iejaukšanās, un mēs vienkārši nevaram izmantot augļu mušiņas eh, tiem nolūkiem, kā tās ir bijušas radītas, audzētas. Un tad ir grūti pateikt, kurš ir eh, vainīgs FedEx, vai tas ir eh, pasts, vai DHL pakalpojumi, vai kas. Uh, visas šīs iestādes un struktūras saka, ka mm, šie iepakojumi, tātad nosūtījumi ir tikuši aizkavēti, aizturēti veterināro pārbaužu punktos. Tā, tad viens jautājums, ko tad var pārbaudīt eh, šīm augļu mušiņām? Kā es teicu, ka nav praktiski nekāda veterināro pārbaužu, kuras var veikt. Un uh, Kā es teicu, augļu mušiņas nerada nekādu apdraudējumu patērētāju aizsardzībai, tāpēc uzskatām, ka te ir kaut kāda būtiska nesaprašanās pārpratums. Un uh, augļu mušiņas, trosofila uh, melanogaster, tiek uh, sūtītas, pārsūtītas starptautiskā mērogā, un viņas būtu jāatbrīvo no veterinārajām pārbaudēm uz ēs robežām. From the, from the... Paldies! Langāmer kundzei vārds no komisijas. Paldies priekšsādātāju un labrīt visiem. Mēs, protams, saprotam lūgumu rakstu iesniedzējas uh, pozīciju un esam šo lūgumu rakstu izpētījuši ļoti uzmanīgi. Esam, gribam jums sniegt pārliecību, ka arī mūsu mērķis ir izvairīties no nevajadzīgas kavēšanās un aizkavēšanas dzīvnieku transportā un nedrīkst radīt nekādus kavējumus vai slogu attiecībā uz dzīvnieku transportu, vai nu tur un par lieliem dzīvniekiem, vai par maziem, teiksim, par kukaiņiem, par šo konkrēto uh, drozofīlu. Tātad 91. gadā tika izstrādāts ties, tiesību akts un eh, direktīva 91496 paredz, ka tiek veikta uh, visu dzīvo sugu pārbaudu uz robežām, jo komisija un dalība valsts uzskata, ka dzīvi, dzīvnieki, dzīves būtnes ir augsts risks dzīvnieku slimību ienešanai un pārnēsāšanai, kas var būt savukārt ļoti kaitīgi uh, dzīvniekiem Eiropas Savienībā. Mēs šobrīd pārskatām importa kontrolas noteikumus un esam paredzējuši, uh, sākuši izstrādāt eh, pārstrādātu priekšlikumu padomēji un parlamentam diskusijām un paredzam iespēju atbrīvot no veterinārijām kontrolēm uz robežām konkrētām dzīvu, dzīvnieku sugām, kas ir paredzēta zinātniskiem mērķiem. Tā tad mums jāskatās, kā noritēs, kā attīstīsies sarunas padomē un parlamentā, un vai uh, Uh, priekšlikums šo kontroļu uh, atcelšanai šīm konkrētajām um, sugām, vai tas realizēsies. Tāpat jāpaturprātā, ka mēs runājam ne tikai par insektu importu zinātniskiem nolūkiem, notiek arī insektu imports cilvēku patēriņam. Tāpēc jāpaturprātā, ka var pastāvēt risks sabiedrības veselībai, ja laboratorija, insekti, piemēram, nonāk cilvēku patēriņā, bet, protams, šis jautājums jāskata detalizētāk, tad, kad izstrādāsim īstenošanas noteikumus kontrolas tiesību aktiem. Šobrīd mēs izskatīsim, apsvērsim jautājumu, uzraudzīsim insektu importu un skatīsimies, vai tur var rasties kaut kāds risks no šīs konkrētās skaitē, insektu sugas. Ja Vilend. Paldies, Vīlenkungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Nu, man šī atbildīs neapmierina. Tiek runāts par iespējamu risku. ka daži no šiem dzīvniekiem uh, netiks izmantot laboratorijās, tiek patērēt. Šeit mēs nerunājam par kaut kādu banānu kasti. Ja banāni tie netiek pareizi kontrolēti, jā, tad varētu runāt par jau reālāk, konkrētāk risku. Lūgum rakstiesniedzēji. Mm, daži no tiem ir arī ir uh, Nobel prēmijas laureāti. Viņš strādā un veids ļoti filmīgs pētījums cilvēku veselības jomā, un arī šie dzīvnieki ir uh, daļa arī no šiem pētījumiem. Zīvnieki dzīvo ļoti īsu laiku Vācijā. Viņus sauc par vienas dienas mušiņām, nu viņas dzīvo vairāk nekā, ilgāk nekā vienu dienu, bet, nu, nepārāk ilgi. Caits. Um, die, die... Lidostās vienmēr ir vietas, kur tiek uzglabāti šie dzīvnieki, bet nu, mušiņām ir maz laika. Tīres, um, Nevar viņus tur uzglabāt ļoti ilgi. Nu, ir dažādi veidi, kā tiek audzēt šīs mušiņas, un ja tādām vai citām laboratorijām ir nepieciešams, tad vai citādāk. Šīs tātad uh, mušiņu šo radīšanas avots tad arī notiek nu, attiecīgi tāds meklēts un Ja šīs mašīnas nenonāk tur, kur tām jānonāk, tas var apdraudēt uh, Eiropas pētniecību. Un tad uh, arī nodevs ļoti atšķiras. Dažās universitātēs tas ir bezmaksas, citās uh, lidostās atkal uh, tas ir ļoti dārgi. Tas norāda uz to, ka esošā direktīva korekti nedarbojas. Tad vēl. Gaidot uh, izmaiņas direktīvā, varbūt mēs varētu vienkāršot direktīvas piemērošanu dalību valstīs, lai netiktu apdraudēta zinātnieku tīkla darbība. Varbūt vajadzētu uzlaboties šo tīkla darbību. apvienoto karalistē ir deputāti, kas arī ļoti cieši seko notikuma attīstībai un kuri vēlas, lai nosacījumi tiktu uzlabot. Es domāju, ka Eiropas komisija pārāk pasīvi rīkojas. Tā vienkārši novēro lietu gaidu, bet situācija nav uzlabojusies, teiks, nav grozīts. Es domāju, ka varētu pieņemt kāds vadlīnijas, kas uh, sniegtu dalību valstīm. Uh, uh, idejas par paraugu praksi. Es neesmu apmierināts ar komisijas atbildi. Paldies un vēl. Es neesmu arī apmierināts par to, kādā veidā šis jautājums tiek skatīts šeit. Esam to nosūtījuši lauksaimniecības komitē un lauksaimniecības komitējiem saka, nu, drīz būs jauna direktīva, tad nu nav vērts te kaut ko darīt. Ne, tas nav pieņemami. Lauksaimniecības komitē vajadzēja teikt, jā, lietām ir jāmainās. Mēs esam gaidījuši veselu gadu, jo lauksaimniecības komiteja vienkārši nevēlējās mums atbildēt, un tas nav pieņemami. Liels paldies, Elenkungs, par jūsu viedokli un arī par lauksaimniecības komiteju. Tagad eh, Bastinau kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Un kolēģi, es izteikšos romāņu valodā. Es varu skatīšu varbūt tādu anegdotiskāku gadījumu, varbūt pat komisku gadījumu. Vienmēr tiek teikts, jā, nu, ka elle tiek bruģēta ar labām, labām iecerēm, un šis ir brīnišķīgs piemērs Rumānijā. Drozofīli. Ir tāda noreibusi mušiņa jo tā ir mušiņa, kas um, lido tur, kur tiek. Uh, uh, Pe afirmācijā dumneavoastră. Kur notiek augļu uh, fermentācija, lai, lai izstrādātu alkoholu. Un līdz ar to šīs mašīnas nevar arī pārvedāt pāri robežām bez īpašas atļaujas. Alkoholul, vin sau faimoasa țuică românească. Arī, piemēram, tādās zonās, kur tiek ražots Rumānijā slavenās suikas dzēriens, tur ir ļoti daudz šādu mušiņu, vai komisija pārbauda šo augļu fermentācijas procesu, vai uh, tiek izsniegts kāds uh, auga aizsardzības certifikāts. Uh, Mēs šeit reglamentējam, nu, vismazākās lietiņas, un tas tiešām jau kļūst komiski un smieklīgi. Komisija ļoti uzmanīgi skatās šo drozofilu jautājumu, bet jūs zināt, ka mums ir direktīvas par konkurenci, mums ir direktīvas uh, par vidi, un šīs uh, svarīgās direktīvas netiek ievērotas. Tā arī dzirdējām šodien. Es esmu Eiropietis un Eiropai ir taisnība, bet dažkārt Brīseles birokrātija uzņēmumiem padara dzīvi ļoti sarežģītu, pārāk sarežģītu arī pētniekiem. Un šis ir ļoti ilustratīvs piemērs, tas ir banāls jautājums, bet uh, mēs par to runājam. Uh, ar tik baltiem cimdiem, it kā mēs šeit runājam par ģenētiskām modifikācijām, tas nav nepieciešams, ne šis ir saprāta jautājums. Es nezinu, kādēļ komisija vispār te iejaucas, un pēc būtības komisijai arī vajadzēs pieņemt to, ka zinātniskie pētījumi arī būs pietiekami, lai pamatotu šo kontroļu nēsamību. Domājam, ka mums ir daudz nopietnāk jautājums skatām un lai pētnieku ziņā paliek drozofīla jautājums. Un drozofīla nav gluži mūsu lielākie nāvis ienaidnieki. Paldies! Kaisto, Kiris Nadulfe. Kirija Gros. Paldies. Gros, kundze, jums būtu kas sakāms vēl? Sehr gerne möchte ich äh, zu den Ausführungen der äh, Vertreter. Jā, labprāt. Es vēlējos reaģēt uz komisijas pārstāvis teikto. Uh, uh, jāpārbauda it kā, lai, vai šie kukaiņi nerada kādu apdraudējumu. Acīm redzot, komisija nav ieguvusi pareizo informāciju. Šie dzīvnieki, šie kukaiņi, uh, tiek audzēti laboratorijās, sterīlos apstākļos, un pēc tam eh, tos nosūta uz citām tikpat sterilām laboratorijām. Un tiešām šie dzīvnieki, šie kukaņi nekādas draudus nevarētu radīt, un prakse jau gadu desmitu laikā ir pierādījusi, ka šādu draudu briesmu nepastāv. Un pēkšņi 2009. gadā šīs mušiņas lidostās sāka pakļaut veterinārām pārbaudēm. Man tiešām ir grūti iedomāties, kā vienu drozofilu mušiņu lidostā var izmeklēt veterinārārsts, ko viņš var atrast, ko viņš vispār meklē. Es uh, uh, tiešām uh, varu apliecināt, ka tagad cieši zinātnieki no šīs situācijas jau vairs nav iespējams uh, īstenot uh, apmaiņu ar augļu mušiņām, un tas kaitē pētniecībai zinātnē visā Eiropā. Uh, varbūt vajadzētu pārbaudīt tad katru, katru džemperi, kas tiek eksportēts uz Eiropas Savienību, vai tur nav kāda koda iemitinājusies. Tāpat būtu jāpārbauda dzīvnieki, vai tiem uh, nav kādi parazīti, vai, teiksim, jāpārbauda turistu drēbes, vai tur nav kādi kukaiņi iemitinājušies, bet šīs drozofīlas ir audzētas laboratorijā, sterīlos apstākļos, es to vēlreiz atkārtoju. Un šie ierobežojumi nekādā veidā neietekmē e, patērētāju drošību, bet gluži otrādi nodara kaitējumu zinātnē Eiropā, kavē pētījumu veikšanu Un, eh, teiksim, mēs nevaram izstrādāt jaunas vēža vai Alzheimera slimības ārstēšanas metodes, un es aicinu nekavēt zinātniskos pētījumus Eiropā. Paldies, es ierostinu izskatīt šo jautājumu ātrāk. Es piekrītu ierosinājumam, ko izteica sekretārs, nosūtīt komisiju komisāram, kas ir atbildīgs par šo jautājumu, vēstuli uh, arī uh, no lauksaimniecības komitejas uh, aicināt darīt visu iespējamo, negaidot uh, jaunas direktīvas uh, sagatavošanu un pieņemšanu tuvāko mēnešu laikā. Es domāju, ka mums jārīkojas pēc iespējas ātri, jo mēs tiešām augstu vērtējam zinātniekus un viņu darbu. Paldies! Uh, let's go to number eight. Uh... Pārējām pie astotā darba kārtības punkta. Tas ir lūguma raksts, ko esam saņēmuši no Spānijas, kas, kur ir kaut kas līdzīgs konstatējams. Jā, par, kur ir lūguma raksts iesniedzējs? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji par to, ka dodat man iespēju aizstāvēt mūsu nostāju par šo jautājumu. Mēs cīnāmies jau trīs gadus. Esam 2013. gada augusta beigās saņēmuši komisijas atbildi. Uh, un gribu uh, arī norādīt, ka mēs esam nosūtījuši dokumentus jūsu komitejas sekretariātām un arī konsultatīvajai darba grupai par augļiem un dārzeņiem, kas darbojas komisijas pārspārnē un arī uh, pārtikas nekaitīguma aģentūrai runājot par citrus augļiem. Uh, un esam saņēmuši 2013. gada atzinumu un vēlamies uh, izteikt šādus argumentus. Komisija ir ierosinājusi padomēji un parlamentam izveidot Eiropas fondu un arī pieņemt likumdošanas uh, aktu, uh, bet ne ātrāk par 2013. gada decembri. Būtu jāņem vērā arī aktīvās vielas un samazināt maksimālo atlieku uh, vielu līmeni, kas būtu pieļaujams. Mēs, mums uh, Uh, nav pietiekama uh, daudzumā pieejams aktīvās vielas Spānijā, lai apkarotu kaitēkļus un tādēļ valdībā ir jāsniedz katru gadu izņēmumu kārtā atļaujas, un šāda prakse ir tagad plaši izplatīta arī citās Eiropas Savienības valstīs, kur situācija ir līdzīga, un tas rada grūtības um, lauksaimniecības izstrādājumu tiesniecībā dalību valstīs, bet tā visa rezultātā parādās jaunas slimības un jauni kaitēkļi, kas tiek ievesti no trešajām trešajām valstīm Eiropas Savienībā kopā ar augļiem un dārzeņiem. Regulas uh, projekts uh, par fitosanitāriem pasākumiem un aizsardzību pret uh, kaitēkļiem par uh, spīti šī priekšlikuma sagatavošanai ir palikušas lietas, kas uh, nav ņemtas vērā. Ir tehniski un zinātniski argumenti, kas mm, nevienmēr tiek izmantot. Dažkārt komisija balstās uz citiem argumentiem, kā tas ir citās direktīvās. Un komisijai arī ir tāda dīvaina pieeja uh, attiecībā uz uh, ražojumu importu no Dienvidāfrikas, kur mēs konstatējam kaitēkļu klātbūtni. Un mēs aicinām cīnīties pret infekcijām attiecībā uz citrus augļu importu no šīm valstīm. Un uh, tādu citrus augļu importu, kas ir inficēti. Esam, ir konstatēts, ka kontrolas sistēma ir nepietiekama un arī Dienvidā Āfrikas vāras iestādes nevēlas sadarboties, tās ignorē uh, aicinājumus, ko Brisele ir teikusi, uh, rosinot uzlabot situāciju. Mēs aicinām pārtraukt uh, citrus augļu importu no Dienvidāfrikas, Afrikas, ja tiktu konstatēts vēl piektais gadījums, kad tieši tiek konstatētas šādas slimības. 2013. gada augustā atkal ir konstatēti šādi gadījumi, tomēr komisija neko nedara, tikai analizē situāciju. Dienvidāfrika ir e, nolēmusi eksportēt augļus uz Eiropas Savienības no tiem reģioniem, kurus attiecīgā slimība neskar. E, oktobra beigās ir konstatēti 34 uh, infekcijas gadījumi, bet Eiropas komisija nav veikusi nepieciešamos pasākums attiecībā uz citrus augļu importu. Un uh, atliek tikai paust nožēlu par šādu situāciju. Eiropas Savienība, uh, Eir Eiropas komisija vēlas noteikt aizliegumu citrus augļu eksportām no uh, Dienvidu Āfrikas, bet šeit ir runa par vairāk nekā 15 tūkstošiem tonu, kas tiek eksportēti uz Eiropas Savienību, un šis eksports turpinās par spīti aizliegumam, un patiesībā uh, Eh, komisija ir aizliegusi eh, tikai pavisam eh, nelielu daļu, 200 tonu eksportu salīdzinot ar, un šis apjoms ir ļoti neliels salīdzinot ar kopējo apjomu, kas tiek eksportēts. Un līdz ar to tas rāda apdraudējumu Eiropas lauksaimniecībai, ka šīs, šie kaitēkļi un šīs slimības varētu izplatīties arī Eiropā. Uh, tikt ievazāti no Dienvidāfrikas. Komisija ir pieņēmusi lēmumu, kas nebalstās uz zinātniskiem principiem, tas ir patvaļīgs lēmums pretruna ar pārtiks nekaitīguma uh, Uh, iestādes atzinumu, un tas nāk par labu trešās valsts ekonomikai un kaitē, varētu nodarīt kaitējumu citrus augļu audzēšanai Eiropas Savienībā. Tādēļ mēs aicinām jūs komitejai spēlēt savu lomu un uzsākt izmeklēšanu par situāciju citrus augļu jomā, jo būtu jāvēršas pie atbildīgiem komisāriem, lai viņi uzņemto savu atbildību un pat varbūt būtu jāvēršas arī pie Eiropas komisijas priekšsēdētāju, prasot rīkoties. Eiropas Savienība ir noteikusi ārkārtas pasākums attiecībā uz trešajām valstīm, piemēram, Argentīnai šī pasākuma ir izmaksājuši ļoti dārgi, lai nodrošinātu fitosanitāro standārtu ievērošanu. Uh, eksportējumiem augļiem, tas pats būtu jādara attiecībā uz Dienvidāfriku. Un noslēgumā gribēju uzsvērt, ka Eiropas Savienība nepilda savus pienākumus, neveic eh, sākotnējās inspekcijas eksportētāju valstīs, lai konstatētu uh, kaitēkļu un slimību izplatīšanu trešajās valstīs. Un ja komisija arī pildītu savus pienākumus, tas uh, palīdzētu garantēt uh, drošību Eiropas Savienības lauksaimniecībai un patērētājiem un arī samazināt nevajadzīgus izdevumus. Uh, mēs konstatējam, ka ir pārāk liela iecietība pret importēt tiem izstrādājumiem, un tas rada negodīgu konkurenci, ar ko saskars Eiropas Savienības lauksaimnieki, tīpaši augļu un dārzeņu uh, sektorā. Mēs tādēļ pieprasām, lai uh, fitosanitārie noteikumi tiktu padarīti elastīgāki un lai mums būtu pieejams plašāks aktīvo vielu spektrs un arī lai būtu stingrāka kontrola attiecībā uz uh, importētiem uh, produktiem, jo pretējā gadījumā mums rodas papildu izmaksas. Tāpat fitosanitārām inspekcijām būtu jāievēro noteikumi gan starptautiskajā tirzniecības organizācijā, gan pārtikas organizācijā, lai šie noteikumi attiektos uz visām valstīm, kas eksportē šādas uh, preces. Paldies. Renanā, Pērtologu. Iturgās kungam vārds. Bet komisija tomēr izteiksies vispirms. Thank you. Um, yeah. Paldies, jūs uh, runājat par ļoti svarīgiem jautājumiem divās jomās, ko kontrolē dažādi tiesība akti. Pirmkārt, jūs, jūs runājat par uh, auga aizsardzības produktiem un runājāt arī par aktīvo vielu pieejamību un jūsu runas beigās jūs runājat arī par uh, uh importa toleranci attiecībā uz pesticīdiem. Uh, Jūs tāpat arī minējāt uh, augu aizsardzību, augu veselību. Šajā jautājumā man jādod vārds būs kolēģi izteikties konkrētāk. Es domāju, ka šis tik tiešām ir īstais laiks šādam jautājumam par uh, lietošanu mazā apjomā. Pagājušā nedēļa bija seminārs, uh, pagājušo otrdienu pusdienas laikā To organizēja Paulo de Castro, parlamenta deputāts, kas bija tieši par šo lietošanu mazos apjomos. Un komisija paziņoja, ka ziņojums, kur diemžēl nāk par vēlu, to nevaram noliegt, tiks pieņemts un apstiprināts janvārī, bet jau varam paziņot, ka šajā ziņojumā komisija ierosinās paredzēt fondu šādiem lietotājiem, kas būs pieejams katrai dalībvalstī, lai koordinātu šo um, lietošanu mazos apjomos. Un tas būs 400 tūkstoši mēnesī. Tātad mēs stiprināsim koordinācijas darbības un informācijas apmaiņas ar dalību valstīm un uh, iesaistītajām pusēm, lai atvieglot šo situāciju šiem lietotājiem. Komisija tāpat ir finansējusi īpašu koordinācijas pētniecības programmu, ko sauc Eranet, par integrētu kaitēkļu pārvaldību, kas atkal uzmanību tiek pievērst šiem mazu apjomu lietu, vielu lietotājiem. Šis pētījums tiks uzsāks nākamā gada janvārī, 200, 2 miljoni paredzētu, un tas ilgs trīs gadus. Tā tad mums notiek vairākas aktivitātes kas sāksies tieši attiecībā uz šiem lietotājiem mazos apjomos, un esam pārliecināti, ka ar labāku koordināciju un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm mēs jau varam izdarīt daudz, jo galvenais jautājums ir tas, ka ļoti bieži dalībvalstis neatzīst apstiprinājumus, ko tās ir piešķīrušas, tāpēc, ka trūkst informācijas, tāpēc, ka nav koordinācija. Gribu uzsvērt, ka mums Eiropā ir vairāk kā 400 apstiprinātu aktīvo vielu. Situācija ļoti būtiski uzlabojās kopš 2010. gada, kad jūs iesniedzāt savu lūgumrakstu. Kopš tā laika esam apstiprinājuši vēl daudzas vielas, ir īpaši jaunas aktīvas vielas, kuras ir mazāk, nu tā teikt, kurām ir zemāks riska profils, zemāka riska pakāpe, un Tagad mums jānodrošina, lai dalībvalstis varētu piešķirt nepieciešamos apstiprinājumus augaizsardzības produktiem, ir tīpaši jaunām aktīvajām vielām, tātad zema riska vielām vai zemāk riska vielām. Domāju, ka esam uz pareizā ceļa, bet vēl ir jāpiestrādā koordinācijas un harmonizācijas ziņā dažādām darbībām Eiropā un starp dalību valstīm. Gribētu pieminēt vēl vienu lietu, jo jūs runājāt par eh, steidzamiem apstiprinājumiem. Tātad, kā daudz dalībvalsts izmanto šo steidzamo apstiprināšanu, jo tām nav pietiekami daudz aktīvo vielu, lai cīnītos pret kaitēkļiem. No vienas puses eh, tas tā ir, bet tikai daļēji. Lielākais vairums steidzamo apstiprinājumu tiek piešķirti vielām, kas tiek apstiprināts nevis tāpēc, ka nav citu veidu, kā aizsargāt augus, bet vienkārši tāpēc, ka dalību valstīm nav resursu piešķirt regulāru apstiprinājumu, jo tas nozīmē, ka ir nepieciešams rūpīgs izvērtējums šī regulāra apstiprinājuma gadījumā. Tātad mums ir jānodrošina labāka savstarpējā atzīšana starp dalību valstīm. Komisija jau strādā šī mērķa virzienā, un tas tik tiešām ir viens no uh, galveniem pilāriem augu aizsardzības eh, jomā attiecībā uz lēmumu, kas tika apstiprināts padomē un parlamentā 2009. gadā. Vēl gribētu runāt par importa toleranci, ko jūs arī pieminējāt. Jūs teicāt, ka ir nepieciešams virzīties uz sistēmu, eh, kad šīs eh, aktīvās vielas tiek stautautiski atzītas un savstarpēji atzītas. Gribu atgādināt, ka ir um, maksimālais atliek vielu līmenis, kas ir noteikts starptautiskā līmenī, un komisija ar visām dalībvalstīm aktīvi līdzdarbojas sarunās par šo kodeksu, kur tas ir noteikts, un panāk vienošanos, bet tas, ka ir starptautiski atzītas aktīvās vielas, tad šis jautājums vai līmenis jau ir tāds daudz sarežģītāks, jo aktīvās vielas apstiprināšana nav saistīts tikai ar patērētāju veselību. Tas saistās ar visiem cilvēku veselības aspektiem, tāpat arī mm, to lietotāju pakļautību šai vielai, gala lietotājiem, un ir ļoti grūti uzspiest, uzlikt mūsu ļoti augstos vidas aizsardzības standartus citām valstīm trešajām valstīm. Tā tad secinājumā varētu teikt, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna atzīt kodeks MRLs, tātad šo kodeksu, kas nosaka atliek vielas un nodrošināt, lai patērētāji labi aizsardzgāti, un tāpat laikā mēs strādājam arī pie tā, lai izstrādātu mazākumu daudzumu lietotāju koordinācijas sistēmu, lai varētu labāk nodrošināt pieejamību auga aizsardzības produktiem visā Eiropas Savienībā. Paldies, saka priekšsēdētāji, vai jūs gribētu izteikties? Jā, komisija tātad turpina. Paldies. Tātad otrs jautājums, kas tika minēts saistībā ar risku, jaunu slimību, ievazāšanai citrus augiem, kādas mums Eiropā pagaidām vēl nav, bet kas e, pastāv Dienvidā Āfrikā. Un ir 36 gadījumi bijuši, kad ir uh, konstatēts šāds pārnešanas risks. Tātad tā ir pazīstama problēma. Mēs esam griezušies pie Dienvidā Āfrikas jau, nu, principā vairākus gadus tas ir noticis, esam centušies panākt kaut kādu progresu. Mums jau agrāk ir bijušas rīdzīgas darbības, centieni sadarboties ar Brazīliju un Argentīnu, bet pēc mūsu veiktiem pasākumiem tad viņi sāk nodrošināt labāku atbilstību mūsu importu prasībām. Tā tad, jā, kā es teicu, esam griežušies pie Dienvidāfrikas jau pirms gada un norādījām, ka ja nākošā sezonā jūs nenodrošināt tās iet atbilstību, ja mēs vairāk kā 5 reizes pārtversim šādu inficēšanās risku, tad veiksim vienpusējs pasākums. Uh, Un augusta beigās mēs, jā, bija šādi pieci gadījumi, ko konstatējām. Mēs tātad griezāmies atkal pie otras puses, un septembra sākumā notika saruna. Mēs norādījām, ka ir nepieciešami pasākumi. Bijām gatavi ierosināt pasākumus. Bija nepieciešams, lai viņi vēlētos veikt šos pasākums arī no savas puses un nodrošinātu atbilstību. Viņi to visu uzrakstīja uz papīru, nosūtīja mums. Uh, bet, diemžēl, bija tā, ka daudzus citus, tātad vēl papildus gadījumus, mēs uh, konstatējām burtiski pāris nedēļu laikā. Uh, Un tad attaisnēms bija tāds, ka jā, nu, bet tas ir noticis jau, tātad šie augļi tika nosūtīti jau pēc uh, šīs vienošanās uh, panākšanas, tātad tie nebija atbilstoši pārbaudīti, bet jebkurā gadījumā mūs šāda aptruna neapmierina, nesam apmierināti. No agrī darba grupas saņēmām prasību, esam ierosinājuši dalību valstīm dalība, ierosinājuši dalību valstīm pastāvīgās komitejas eh, ietvaros tātad veikt pasākums pret eh, citrus augļu importu no Dienvidā Āfrikas, nu, tātad pievērst uzmanību, tātad importēt tikai no tiem reģioniem, kuros nav šī slimība, nav augslimības. Šis lēmums tiks publicēts nākošu nedēļu. Bet tas attiec tikai uz šīs sezonas augļiem. Un uh, to nevarēs attiecināt uz nākamo sezonu, jo līdz šī gada beigām esam prasījuši, lai EFSA nodrošinātu tātad iesniegt mums jaunu zinātnisku pētījumu dokumentu, kuru, kā jūs zinat, tas ir tikai, uh, tas ir tikai tāds uzmetums, par kuru bija arī publiska uzklausīšana. Tātad tikai janvārī mēs varēsim sākt izsvērt pasākums, ko mēs veiksim nākamajā gadā. Paldies, Iturgais kungam vārds. Eh, Paldies, pavisam īsi. Mums nav daudz laika. Un par šo jautājumu, kas iesniegts lūgumu rakstu komitejai, jāteic, ka Eiropas komisijai vajadzētu sniegt vairāk paskaidrojumus par kavējumiem. Uh, kādēļ tik novēloti tiek izveidot šis fonds par fitosanitārajiem uh, jautājumiem un par mazāpjumu izmantošanu, jo Eiropas Savienībā nu varam biodaudzveidības zudums un novērojams arī kaitēkļu izplatības pieaugums. Es gribētu zināt, vai arī bez šiem vēl skaidrojumiem jūs sakāt, ka risks pastāv, jā, bet vai komisija iecerējusi pieņemt uh, tuvākā laikā kādus konkrētus pasākums, lai liektu uh, šos produktus no Dienvidā Āfrikas ievest uh, Eiropā. Uh, produkti, preces, kas var pārnēsāt slimības. Šīm slimībām ir negatīvi ieteikumi uz Eiropas Savienības citrus augiem. Un tas var tiešām radīt liels problēmas. Jūs zināt, kā uh, um, tās ir visai destruktīvas slimības, un es domāju, ka komisijā vajadzētu nodarboties ar prevenciju, ne tikai sēku mazināšanu un darīt visu, lai liektu šo citru saugu no Dienvidāfrikas ieviešana Eiropā. Tad arī lūguma rakstīja iesniedzējs lūdza arī trešajām valstīm, piemērot tādus pašus noteikumus kā Eiropas Savienības dalību valstīm, un es domāju, ka tā ir ļoti labi pieeja. Mana grupa mm, Eiropas tauta. Daudz svētē vienmēr par to iestājusies. Uh, var ievest tātad uh, bīstams uh, augsts no trešām valstīm tikai vienīgi tādos gadījumos, kad ir konkrēts pamatojums un iemesls, lai to darītu. Jo tad, kad tiek atļaut šo produktu ieviešana, tad mūsu produkti zaudē savu konkurētspēju zaudē savu vietu tirgu. Es domāju, ka ir jāaizsargā mūsu ražotāji, uz kuriem mēs piemērojam daudz striktākus noteikumus. Es domāju, ka šim ir jābūt prioritāram jautājumam un komisijas darba leitmotīvam. Es gribētu zināt, tad vai komisija varētu atbildēt šim, šim jautājumam. Lūk, priekšsēdēs komisija. Ar šorī noslēdzu savu uzrunu. Liels paldies, Marijas kundze! Liels paldies priekšsēdētājiem. Šeit mēs runājam par problēmu, kur uzņems Abasaha, Valencijas uzņēmums. Problēma jau skait ļoti, skata ļoti ilgi, problēma bija aktuāli ilgi. Un, diemžēl arī pārāk ilgi nav reaģējis komisija. Jūs ka komisijas apzinīgi ierēģi teicāt, ka jāpagaišana te prezentēm tādu un tādu tekstu, bet runa jau nav par tekstu prezentāciju. Kādēļ šis priekšlikums par ne tik prezentēts 2012. gadā? Jūs uh, jau arī bijāt apņēmušies reglamentēt fitosanitāros aspektus, uh, trešo valstu kaitīgos uh, organismu, slimības un kā tagad reaģēt uz slimību, kas var arī mūsu citrus augs uh, saslimdināt un uh, kādēļ ne, nereaģējāt nekavējoties. Ir dažādi tolerants pasākumi, ņemot vērā dažādas valstis, jā, nu, dažāda attieksme, kādēļ ne, nereaģējāt, nekavējoties, kad, viš, kad ir šāda veida situācijas. Nesaprot, mēs nesaprotam, kādēļ runājot par Dienvidu Āfriku. Tad, kad kaitēklis jau bija uz kuģi, kādēļ tas netika nekavējoties imobilizēts, jo jautājumi ir saistīti ar muslimību izplatību. Uh, Uzskatām, ka komisija pietiekam ātri nereaģē. Jūs zināt, kopš 2010. gada vidusjūras citrus augus pārņem dažādi kaitīgie kaitēkļi un slimības, bet komisija nereaģē. Es domāju, ka ir nepieciešams koordinēt darbību. Viņi arī labāk jākoordinē, lietas jārēģē ātrāk. Kad ir viss, arī 2009. un 2010. gadā tika izstrādāts cits starpā pētījums kopienas finansējumu un dalību valstīm bija jārēģē uz šo pētījumu tā skaitā arī Spānijas valstī, kurai bija jāatbild uz lauksaimnieku gaidām. Jūs zināt, ka tā ir visā vec problēma, tā kļūst aizvien lielāk, ir jārēģē. Liels paldies! Uzdienāro kungs, lūdzu, bet pavisam īsi lūdzu. Es nekad neesmu iedomājies, ka mums būs tik divas līd, divu līdzīgu lūgumu raksti drozofīli un tagad šis jautājums, un paskatieties, cik mēs esam smieklīgi. Nu, piedodiet, ka man tas tā jāsaka. Mūs te biedē ar drozofilu mušām, kas ir šķēršļi zinātniskam pētījumam, bet atbilstīgi mēs neskatām kaut ko tādu, kas ļoti smagi ietekmē lauksaimniecību augļu un dārzeņu nozari kopš desmitā gada, pagājuši trīs gadi. nopietna medicīnas ekonomiskā ietekme, un manuprāt, tas ir ļoti pašsaprotami. Nāsmu eksperts, bet es redzu, ka ir absolūti nepieciešams izstrādāt steidzamības ārkārtas sistēmu, kuru vajadzības gadījumā tiek apturēts imports, un otrkārt, kur ir eh, jāsāk eh, nepieciešama apstrāde, jo, ja šādas sistēmas nav, kur ir kas ļautu atreaģēt, tad eh, ar trim gadiem pilnīgi pietiek, lai varētu iznīcināt tūkstošiem hektāru augļu koku, iznīcinātu ražošanu, produktus, kas jau ir tirgū, nemaz nerunājot par iespējamo ietekmi uz veselības aprūpu un sabiedrības veselību. Tas ir tik uh, skaidrs un pašsaprotams. Mums ir tik daudz eh, nevajadzīgi instrumenti, bet nav tu instrumenti, kas ir tieši saistīti ar ekonomiku un sabiedrības veselību. Lielas paldies! Jā, nu, tagad jautājums ir eh, ļoti nopietnas. Mēs redzam, ka komisija ir atvērta šī jautājuma risināšanai. Es piedāvāju lai komisija izstrādātu tekstu, lakonisku tekstu, piedāvātu visas iespējas un perspektīvas, kā varētu grozīt likumdošanu šajā jomā, lai mēs varētu aizsargāt ko tādu, kas ir daudz svarīgāks uh, nekā grozu filmušiņas. Sagaidu no komisijas pavisam drīz īsu skaidru uh, apskai, paskaidrojumu, ar ko var iepazīties lūguma rakstiesniedzēji un citi, kuriem šī problēma ir aktuāla. Paldies! Liels paldies! Tagad pārējām pie nākamā lūguma rakstā. Brītu lūguma raksts. Maikls Rolfs. Četri pāraksti. Lūdzu. Aunque hay un códex alimentario. Anim Tad atbild lūguma rakstiesniedzējs par iepriekšējo lūgumu rakstu ir kodeks alimentārijos pasaules līmenī, bet lai mēs varētu eksportēt savus mandarīnus, mums eh, jāskaras ar problēmām, jo tur tiek atnākt daži produkti un ne visi produkti. Šeit mēs runājam par globalizācijas jautājumu. Uh, drozofili jomā jūs zināt, ka mēs esam daudz katoliskāki nekā pāvests, kur pretim ļoti elastīgi, tad, kad runa ir par ļoti nopietnu augu un dārziņu slimību, kas apdraud ērāk nekā 10 miljonu tonu Eiropas produktu. Mēs šeit spēlamies ar uguni, ir jābūt konkurētspējīgiem, mums ir jābūt drošiem konkurētspējīgiem produktiem. Un uh, atļauju sistēma nestrādā, jo novērojama ļoti liela slimība un liela kaitīgo kaitekļu rezistence. Liels paldies! Saka priekšsētāji, jā, mēs piekrītam un tad komisijas sniegs atbildi. Paldies, un tagad pārējiem pie nākamā lūguma raksta. Maikls Rolfs par kirstiesību aktiem būtniecības jomā un to iespējumu neatbilstību Eiropas Savienības patērēt aizsardzības noteikumiem klātsot lūgumrakstu iesniedzējiem. Vai Rolf kungs ir šeit? Nē, parakalo, kīrie Rolf. Uzvērsams. Madam Chair and uh... Priekšstādātājs kundz komitejas locekli šī šo prezentāciju sagatavojuši visi pieci lūgumrakstu iesniedzēji. Mēs pateicamies par iespēju uzrunāt komiteju komiteju. Jūs noteikti esat izlasījuši lūgumrakstu un visus pielikumus. Mēs arī saņēmā, jūs esat saņēmuši arī šo prezentāciju un pielikumus. Un patiesībā mēs atbildam Eiropas komisijas uh, atzinumam, kas iesniegts komitejai. Uh, saskaņā ar Kipras likumiem uh, un konstitūcijas trešo pantu Kipras varas iestādes ir atbildīgas par visiem pārkāpumiem un nolaidībām, ko ir pielai, pieļāvuši ierēģi. Līdz 2005. gadam Kipras iekšlietu ministrija tika konstatējusi, ka mūsu māja ir nošķiebusies par 150 milimetriem un ka ir bīstama iedzīvotājiem. Ja Un mums notika 2005. gada 7. janvārī tikšanās ar iekšlietu ministrijas un Pafosas pašvaldību. Iekšlietu ministrija pauda bāžas par šo situāciju un norādīja, ka uh, attīstītājam ir eh, jāveic atbilstoši uzlabojumi un remonti un ir jās, bez kavēšanās jāveic ēkas stabilizācija un remonts. Tika uzdots Pafosas pašvaldībai uzraudzīt eh, būvdarbus iekšliet ministrijas vārdā. Tātad eh, atbildīgi, kā atbildīgais tika nozīmēta Pafosas pašvaldība, uh, Eh, bija, tika noteikti termiņi, bet kas notika tālāk? Tika eh, no, jaunas uzbūv, no jauna uzbūvētas sienas un platformas, bet eh, pašvaldība neko nedarīja, lai nodrošinātu ēkas stabilizācijas darbus. Patiesībā attīstītājs diktēja savus noteikumus pašvaldībai, Uh, un uh, sek un nekas netika darīts. Izrādījās, ka uh, Agapiju, kas ir pašvaldības vadītājs, ir uh, būvnieku radinieks, un tādēļ arī nekas netika darīts. Ēka netika stabilizēta, netika salabota, Agapijo kungs vairs nestrādā pašvaldībā, un viņu vairs nav iespējams sazvanīt vai citādi sazināties. Eh, izrādās, ka korupcija un nepotisms ir ietekmējuši iekšlietu ministrijas un Pafosas pašvaldības darbību. Tagad eh, ēka sasvērusies jau ir par 190 mm no vertikālas. Ko Šī situācija ir tiešām uh, ļoti satraucoša, ēkas uh, šķiebjas un brūk, un nekas netiek darīts. Mēs esam simtiem stundu cīnījušies par taisnību, bet tagad uh, ir cilvēki, kam nav vienkārši nekādu citu iespēju, kā tikai dzīvot šajās bīstamajās ēkās, jo citas mājas gluži vienkārši nav. Mēs esam spiesti bijuši pārdzīvot šo murgu pārāk ilgu laiku. Mēs ceram, ka beidzot tiks rasts risinājums, ka stress zudīs un ka mēs varēsim mierīgi dzīvot tālāk. Un noslēgumā gribu teikt, ka 2005. gadā uh, iekšlietu ministrija apsolīja nodrošināt ēku stabilizāciju un remontu, bet viņi nepildīja savu solījumu. Ir jānostiprina pamati un uh, vertikālās uh, struktūras. Viss tas uh, tika iekļauts 2008. gada ziņojuma ieteikumos. Uh, bet ja šos pasākumus vairs nav iespējams izdarīt, tad ir nepieciešams piešķirt atbilstošu kompensāciju. Mēs sirsniegi jums pateicamies par to, ka jūs mūs uzklausījāt un ka jūs mūs atbalstāt mūsu cīņā. Liels paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, bet vispirms gribu uzdot jautājumu lūgumu raksta iesniedzējam. Vai esat centušies panākt taisnību? saņemt kompensāciju iesniedzot sūdzību vai nu Kipras tiesības sargam, ombudam vai Kipras tiesā esat vērsušies ar sūdzībām. Jā, mēs to esam darījuši. Mēs esam divreiz vērsušies pie tiesības sarga un viņas uh, birojas uh, norāda, ka šis jautājums ir pārāk tehnisks, lai to varētu darīt uh, tiesības sargs. Un kāda ir situācija ar tiesu? Autors mēs neesam e, vērsušies tiesā, jo tad mums būtu jāsūdz Kipras valdība tiesā, priekšsēdētāji. Nu, es domāju, ka jūs varējāt iesūdzēt tiesā to e, cilvēku, kas ir uzbūvējis šo ēku. Nē, juristi mums apliecina, ka tad mums būtu jāsūdz tiesā Kipras valdība, jo tā apņēmās uzraudzīt uh, remontu darbus 2005. gadā. Priekšsēdētā, es domāju, ka jums tik un tā būtu jāvēršas Kipras tiesā, bet tagad uh, vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribu paust, uh, nu, sapratni un uh, jūtam līdzi lūguma rakstu iesniedzējiem, kā jau teicām martā sanāksmē, kad šis jautājums ir pārunāts. Nu, tiešām neko mēs nevaram darīt šajā jautājumā. Tas ir jautājums par likumdošanas aktiem un normām, kas ir būvniecības jomā. Tātad, lai nodrošinātu, ka ēkas atbilst drošības un veselības ievērošanas prasībām un tiesību aktiem, kas kontrolē un pārbauda uh, Eh, šo ēku atbildību, atbilstību, un tas ir dalību valstu pienākumā to nodrošināt. Jūs atsaucāties 2007. gada Kipras likumu, kura runa par komerc eh, praksi, eh, par direktīvas pārņemšanu un no lūgumraksta satura mēs secinām, ka Tur ir runa par Kipras valdības nespēju rīkoties un par to, ka būvnieki nav veikuši stabilizāciju. To mēs nevaram šīs direktīvas, minētās direktīvas ietvaros definēt kā komercpraksi. Un arī direktīva ir vērsta uz patērētāju uh, interešu aizsardzību, bet šajā gadījumā tas, kurš cieš no šīs darbības vai bezdarbības, ir savādāk definējams, tad komisija gribētu ieteikt eh, lūgumrakstu iesniedzējiem griezties pie eh, Kipras patērētāju asociācijas, lai, sanāku, lai saņemtu konsultācijas un lai varētu tātad eh, risināt šo jautājumu atbilstoši tam, kā to nosaka Kipras likumi. Paldies, Vatsonkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu izteikties priekšsādātāju Rolf Kungs uh, dzīvo manā vēlēšana apgabalā, un es ar lielu interesi esmu sekojis nu jau vairākus gadus šai lietai un viņa sūdzībai, un Bruks un Redford ģimenes uh, sūdzībai tāpat priekšsādātāju. Pirms uh, izsakos, es gribētu jautāt, vai kāds no Kipras pastāvīgās pārstāvniecības šeit ir klāt šodien. Manuprāt, tas ir liels kauns priekšsādātāji, ka. Kā Eh, neviena nav, jo pastāvīgās pārstāvniecības zina, kāda ir mūsu darba kārtība, un šādā gadījumā noteikti būtu jābūt pārstāvam. Es ceru, priekšstādātājs kundze, ka jūs varētu nākotnē prasīt, lūgt, lai viņi atsūta savu pārstāvu, tad, kad šāds jautājums ir izskatāms. Tā tad mans eh, vēlētājs ir piedzīvojis tiešām tādu traumatisku laika periodu, eh, iegādājoties māju, uh, kurā ir daudzas lietas un problēmas bijušas. Tā tad eh, pirmkārtām ir aizturošā siena, lai nodrošinātu mājas nenoslīdēšanu pa slīpu nogāzi, tātad tur netika ievēroti būvniecības standarti. Šī siena sabruka 2004. gadā, bija jāliek milzīgs politisks spiediens, lai šie eh, būvnieki vispār eh, atjaunot sienu. Pēc tam tika konstatēts, ka uh, šo īpašumu, šo māju specifikācijas neatbilda būvatļaujai, tātad pēc daudz zemākiem inženiertehniskiem standartiem šīs ēkas tika uzbūvētas, un uh, attiecīgi šie īpašumi, šīs mājas ir nedrošas un dzīvošanai nepiemērots. Es apzinos, ka 345. pants, uh, līguma pants izslēdz uh, īpašuma uh, īpaš, īpašuma jautājums no Eiropas Savienības darbības kompetences. Tāpat arī minētā direktīva, ko minēja komisija, stājās spēkā pēc šo īpašumu iegādes, bet likumdevēja mērķis taču bija skaidrs. Iekšlietu ministrija tika iesaistīta, kā jau Rolfkungs teica, un arī tur nekāds rezultāts nav panācis. Un Eiropa tāpat laikā ir vienotais tirgus. Kopīgais tirgus, kurš nodrošina pilsoņiem brīvību iegādāties īpašumu, kur vien viņi to vēlas, un dzīvot, kur vien viņi vēlas Eiropas Savienībā. Bet, ja šis vienotais tirgus nenodrošina, un Eiropas Savienība nenodrošina piekļuvi tiesību nodrošināšanai, tā kā viņi to saņem savā izcelsmes dalību valstī, tad Eiropas dalību valsts principā neaizsargā mūsu pilsoņus. Vienotais tirgus paredz, ka citur veikti pirkumi būs uzskatāmi tieši, nu, būs aizsargājami problēma gadījumā, un es domāju, ka komisārs, kas atbildīgs par vienoto tirgu vai arī par uh, patērētāju aizsardzību, nezinu, vai šis jautājums ir izcināts ar Kipras valdību. Ja šis jautājums nav pacelts, tad varbūt tas tagad ir jādara. Vai tad tiešām neko nevar darīt, lai palīdzētu mūsu pilsoņiem lai viņiem nebūtu jāķers pie ļoti gariem un dārgiem tiesa procesiem. Tāpēc es gribētu iesniegt uh, lūgumu komisijai, lai komisija darbojas augstākajos līmeņos un mm, iejauc šajā lietā un nodrošina taisnīgumu. Paldies! Pilnībā jums piekrītu, kolēģi. Un es saprotu, kā cilvēki jūtas, kad viņiem nāk saskaties ar šādiem jautājumiem. Es joprojām nesaprotu, kādēļ viņi gan nevērsās Kīpras tiesā, bet, nu, tas ir mans personīgais viedoklis. Lai precizētu lietas, es domāju, ka Kīpras eh, prārstāvīgā pārstāvniecība, jā, tik pret, eh, informēta, viņi izvēlējās eh, neierasties vai nevarēja ierasties, es nezinu. Mēs šeit lēmām nosūtīt vēstuli komisārei un nosūtīt arī vēstuli Kipras iekšlietu ministram, lai pieņemtu gala nostāju par šo jautājumu. Es nezinu, varbūt Eiropas komisija varētu rast arī kāds alternatīvs risinājums ja jūs atrodat iespēju izdarīt spiedienu, eh, lai var, tad es varu rast risinājumu, lai izdarīt spiedienu uz eh, Kipras valdību būtu ļoti labi. Paldies. Vai jūs gribat eh, teikt noslēgumu vārdus? Paldies. Paldies. So, we do not have any... Hmm? Oh, yes. Mr. Valesa, we do have. Yes, Mr. Valesa. Thing, yeah. We are not left with much time. Mums ir visai maz laika atlicis. Vēl aizsakungs. Tad, nu, ar jūsu atļauju, nu, mums ir 5 minūtes. Es mēģināšu izteikties ļoti īsi. Un tikai divi deputāti ir palikuši, un nu, tad es varu tīri, varbūt divpusēji to noskaidrot. Es domāju, ka mums ir jāpaturprātā trīs lietas. Uh, Vispirms, šis būs pēdējais gala mūsu komitejas ziņojums šai sasaukumā. Es domāju, ka šajā ziņojumā ne tikai vajadzētu uzsvērt mūsu komitejas darbu, uh, aktivitātes 2013. gadā, es domāju, ka ziņojumam ir jāsniedz uh, pārskats par visu sasaukumu termiņu. Es arī domāju, ka mums vajadzētu izvērtēt, cik labi komiteja ir izdevies uh, atbildēt uz pilsoņu gaidām, jo īpaši runājot arī ņemot vērā jaunās pilnvaras. Tad es domāju, ka mums ir arī jānāk ar jauniem ieteikumiem par to, kā padarīt komitejas darbu daudz uh, substanciālāku ne tikai parlamentā, bet arī sadarbojoties ar. Uh, citām Eiropas Savienības institūcijām, piemēram, Eiropas komisiju un uh, Eiropas uh, ombudu. Tad arī būtu jādomā par to, kā uzlabot mūsu darbus ar nacionālajām iestādēm dalībvalstīs. Lūk, tas ir mans īsais pārskats par šo ziņojumu, par ziņojumu struktūru. Es domāju, ka ziņojums jāsadala trīs, četrās uh, nodaļās. Pirmajā nodaļā jāizskata. Uh, 13. gada aktivitātes. Jāņem vērā, gal, jāmin galvenās jomas. Nākamajā nodaļā jāanalizē un jāizvērtē mūsu darba efektivitāte. Mums ir eh, jārunā par īpaši mm, ziņojumiem un būtu ievēlēšanu, uzklausīšanām un tam līdzīgi. Es domāju, ka arī būs svarīgi izvērtēt arī iepriekšējo gada ziņojumu rekomendācijas. Un tad, kad mēs to būsim izdarījuši, tad ir jāpatur prātā un jāpievērš uzmanība, kā varam uzlabot mūsu darba metodes, nepieciešamība pārskatīt mūsu komitejas iekšējos noteikumus. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jābūt lepniem par šo un atbilstīgi jāveic analīze. Un visbeidzot, uzskatu, ka mums vajadzētu stiprināt sadarbību ar Eiropas ombudu. Uh, izveidojot jaunu starpinstitucionālo vienošanos, es domāju, ka mums būtu jādomā par iespēju, kā iesaistīt arī nacionālo ombudu tīklu, bet par to mēs arī varam runāt pēdējā nodaļā. Tas viss no mans puses paldies. Because... Mēs esam trīs tikai. Trīs deputāti. Es tiešām varu atbalstīt pieju par ziņojumu saturu, neaizmirsīsim Eiropas pilsoņu iniciatīvu un arī to, kā mēs tagad mācāmies no pirmā īstenošanas gada. Mm tad arī visu šo paturot prātā, plus arī mantojumu, kādu nodosim nākamajam Eiropas parlamentam lūgumrakstu komitejai, es domāju, ka ziņojums būs noteikti iedvesmojoši arī nākamajam uh, komitejas deputātiem. Priekšsēdēji, jā, paldies, man ir prieks par šo svaigo pieeju tādam tipiskam formālam ziņojumam. Uh, Es to esmu jau darījis arī savā valstī, bet, nu, ideja nav mana. Pirmo reizi, kad es uzklausīju Rēlī kundzi, kad viņa šeit sevi iepazīstināja, viņai izdevās izveidot lūgumu komiteju, lūgumu komiteju īrijas parlamentā. Uh, manuprāt, ideja ir ļoti laba. Es nezinu, varbūt katrs no mums, nu jā, varbūt tas tagad liksies, nu, tāds kā tāda eh, vēlmē, bet kā līdzīgs lūguma raksta komitejas varētu arī izveidot visos uh, eh, um, eh, dalībvalstu parlamentos. Esmu jau arī to minējis savā parlamentā, bet es domāju, ka tā pieredze, ko mēs gūstam, kā šīs komitejas locekļi, ir kas tāds, ko mums vajadzētu nodot arī nacionāliem parlamentu deputātiem, jo tas ir daudz radošāk. Varbūt es varētu iesniegt grozījumu šajā virzienā un Jā, esmu priecīgs par jūsu ieteikumu. Tas pilnībā sasaucas ar manām domām un par Eiropas pilsoņu eh, pilsonis eh, iniciatīvu. Jā, pirmā labs pusē tas būs. Tagad divas lietas, kur divi punkti, kas ir eh, jāslēdz 15. un 16. katalogā. Tad lūguma raksts no Spānijas jāslēdz attiecībā uz atkritumu izgāstu blakus pašvaldībām. Un otrs lūguma raksts arī no Spānijas par 22. jūliju noteikšanu par naida upuru piemiņas dienu Eiropā.